Okay, good morning. The, uh... Labrīt. Pirmais jautājums. Mūsu darba kārtībā ir Edvards Sazāra ziņojums par um, negodīgu tirzniecības praksi pārtiks tirzniecības ķēdē. 9.45. mums ir arī balsošana. Es eh, tā saprotu, ka tur ir eh, diezgan labs eh, progress panākt. Vakar, vakar. Un šis ir diskusijas par grozījumiem, bet, nu, diez vai mums būs daudz runātāju, tā kā es katram runātājam atvēlēšu zināmu laiku un aicinu visiem izteikties iespējami īsi. Nu, tagad dod vārdu ziņotājiem. Paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi. Paldies par iespēju jūs uzrunāt. Un sākumā es gribētu teikt paldies sekretariātam par atbalstu strādājot pie šī ļoti sarežģītā ziņojuma. Un jo īpaši es gribu teikt paldies tiem, kas bija tieši iesaistīti ziņojuma izstrādē. Paldies viņiem visiem par ieguldījumu, bez kura darbs būtu bijis daudz sarežģītāks. Kā jūs zināt, es esmu pārņēmis šo ziņojumu projektu no Jāskeviča kunga, kurš, nu, tagad jau ir kļuvis par um, polijas uh, valsts kases vadītāju. Es pilnībā apzinos, cik svarīgs ir arī viņa un uh, viņa biroja ieguldījums, nu, tāpēc arī paldies uh, ministram Jačkevičam un viņa komandai. Nu, un te pašā laikā, protams, gribu teikt uh, paldies arī Jāna referentiem par viņu sadarbību, par viņu atbalstu un arī paldies uh, Maginis kundzei, kas ir uh, agrikomitejas referente. arī viņa ir ieguldījusi daudz darbu šajā ziņojumā. Mēs visi zinām, ka šis ir uh, jautājums, kas ir ārkārtīgi svarīgs izplatītājiem un piegādātājiem. Un uh, gala formulējums, gala vēstījums ziņojumā noteikti ietekmēs uh, turpmākās attiecības starp šīm te grupām. Izstrādājot ziņojuma tekstu un pārunājot tās saturu ar eh, piegādātājiem un izplatītājiem, mums ir jāceras, ka negodīga tirsniecības prakse ir eh, reāls jautājums un visi operatori piegādes ķēdē ir apstiprinājuši tās esamību un arī kompetentās iestādes to nenoliedz. Nu, un, diemžēl, nesen mums ir arī jauni piemēri, Nā, piemēram, Tesco gadījums apvienotajā karalistē vai arī vairākas eh, lielveikalu ķēdes polijā. Es arī gribētu norādīt, ka joma, ar ko mēs strādājam, ir strateģiski svarīga Eiropas Savienībai. Eiropas iedzīvotājiem un patērētājiem, jo mēs runājam par 47 eh, miljoniem nodarbināto, un eh, kopējā tirgus vērtība tiek lēsta aptuveni viena triljonu eiro apmērā. Mums ir bijušas diskusijas Briselē ar visām interesētajām pusēm. Esam noturējuši arī sanāksmi, ko organizēja Maginesa un Zahanovs kundzes. Bija arī diskusija panelis, ko organizēja pats. Nu, šajā sanāksmēs esam dzirdējuši daudz ierosinājumu attiecībā uz eh, to, kā būtu jādarbojas gan obligātām, gan arī brīvprātīgām schēmām. Un es domāju, mēs visi apzināmies, cik svarīgs ir šis ziņojums. Eh, komisija un parlaments eh, vairāk kārti norādījuši uz negodīgām tirzniecības praksēm, to skaitā, kas parādās arī šī gada 29. ziņojuma kom, 29. janvāra komisijas ziņojumā, nu, un mums ir ļoti rūpīgi jāizskata grozījumi. Grozījumi ir daudz. Nu, lai nodrošinātu pilnu caurskatāmību un uh, vienlīdzīgs noteikums visiem. Mēs uh, esam jau kādu brīdi gaidījuši komisijas ziņojumu par negodīgu tirzniecības praksi pārtikas piegādes ķēdē. Nu, ņemot to vērā, mēs varam arī izdarīt secinājumus. Šie secinājumi apliecina, ka mums ir jāstrādā nopietni pie šī jautājuma. Atbalstu vairāku kolēģu pausto nostāju Strasbūrā par komisijas ziņojumu saturu. Man ir daudz kas sakāms par ziņojumu saturu un varu paust arī bāžas attiecībā, piemēram, uz komisijas ziņojumu secinājumiem. Gribu atbalstīt uh, piegādes ķēdes iniciatīvas izveidi. Nu, viens no mērķiem ir izstrādāt uh, labākās prakses kopumu pārtiks piegādes ķēdē un arī brīvprātīgu šo noteikumu piemērošanas ietvaru. Tas ir ļoti vērtīgs idejas, tāpēc, ka mums ir uh, jāveicina laba prakse pārtiks piegādes ķēdēm. Un tomēr dalībvalstīs izmantoto risinājumu pārskats, lai apkarot negodīgu tirzniecības praksi, parāda, ka šādas te brīvprātīgas schēmas uh, no tām nepietiek. Gandrīz uh, visas uh, dalībvalstis ir izveidojušas arī obligātas schēmas, kas papildina šīs te brīvprātīgās schēmas. Nu, tagad komisijas ziņojuma kontekstā varam teikt, ka citu valstu aprakstītā pieredze liecina, ka brīvprātīgas schēmas var būt tikai papildinošas. Es eh, domāju, ka iespēja eh, vēl turpmāk attīstīt eh, brīvprātīgu pieeju būtu augsta līmeņa fórums par pārtiks piegādes ķēdes uzlabošanu. Un mēs varam teikt, ka lielākā daļa dalībvalstu nu jau ir ieviesušas arī obligātas risinājums, taču tie ir ļoti atšķirīgi. Un mums ir uh, jāuzrauga un jāizvērtē šīs tests schēmas un jāmudina dalībās apmainīties ar uh, viņu praksi dažādos uh, juridiski saistošos risinājumos, bet es tagad gribētu atgriezties pie ziņojuma satura un paust tādu sākotnējo izvērtējumu. Kā jau sākumā minēju, darbs pie ziņojuma uz kādu brīdi tika apturēts, kamēr tika laiskojā komisijas ziņojums. Nu, šī ziņojuma novērtējums ir bijis ļoti atšķirīgs. Nu, tagad mēs redzam, ka nu, jau grozījumu skaits eh, pārsniedz sākotnēji iesniegto grozījumu skaitu. Mums ir vairāk nekā 400 grozījumu. Un es domāju, ka grozījums skaits eh, parāda to, cik svarīgs ir šis ziņojums ieinteresētajām grupām un ļoti daudziem deputātiem. Priekšsēdētāji runātāji pārtrauc. Nu, lūk, diemžēl grūzījumi ir eh, ļoti pretrunīgi. Cik tā runa ir par eh, Eiropas Savienības noteikumu izstrādi, lai apkarot negodīgu tirzniecības praksi. Un es domāju, ka tā ir tā galvenā pretruna šajā ziņojumā. Un eh, domāju, ka ziņojuma gala forma uh, var tikt izlemts tikai balsojot plenārsēdē. Es gribētu aicināt visus deputātus vēlreiz censties rast risinājumu. Vēl pirms plenārsēdes mūsu pēdējā ēnu referentu sanāksmē Strasbūrā noturējām viedokļu apmaiņu un vienojāmies par to, ka mums ir ne tikai jānonāk pie gala kompromisa, bet eh, arī jāizvērtē no jauna iesniegtie grozījumi. Es gribu teikt paldies visiem deputātiem, kam ir ļoti skaidra nostāja arī attiecībā uz eh, kompromisiem. Tādējādi man ir iespēja efektīvāk strādāt, lai darbu noslēgtu pie šī ziņojuma. Nu, un šīs te ļoti pretrunīgās nostājas neļaus mums nonākt pie vienotas nostājas. Un kompromisi būs formālāki pēc dabas, eh, netik daudz saistīti ar saturu. Es domāju, ka mums droši vien būs jābalso par lielāko daļu no grozījumiem. Un es ceru, ka datumi, kas ir eh, noteikti balsošanai IMCO, kas ir eh, aprīļa beigās, ceru, ka tik tiešām varēsim pie tiem pieturēties. Bet, nu, te es paļaujos arī uz ēnu referentu darbu. Diemžēl, manuprāt, pašreizējās brīvprātīgās schēmas pilnībā nenodrošina piegādātāju un izplatītāju interešu aizsardzību un nenodrošina arī līdzsvarotas attiecības dažādu spēlētāju starpā. Mums ir nepieciešama divu slāņu sistēma No vienas puses tātad eh, šī brīvprātīgā schēma un eh, papildus tam eh, risinājums problēmām, kas minēts komisijas ziņojumā. Nu, un otrais slānis būtu Eiropas līmeņa aktivitātes, kas balstītas uz dalībvalstu pieredzi. Es atbalstīšu tos grozījumus, kas ir vērsti uz komisijas iesaistas vairošanu. Paldies priekšādātājs atvainojos, ka mazliet gari, bet gribēju paskaidrot jautājumu priekšādātāji. Nē, tas ir ļoti labi, es tikai zinu, ka daudz vēlas izteikties. Anna Marija, paldies priekšādātāji, paldies arī ziņotājiem. Es uh, varu teikt, ka mēs varam piekrist veiktajai analīzei. EPP, mēs jau vairākus gadus skatām šo jautājumu, kopš man ziņojuma 2011. gadā, tolaik mēs komisijai lūdzām tātad kārtēt un noteikt arī īstenošanas pasākumus, kas iesaistītu visu piegādes ķēdi. Nu, un, eh, diemžēl, šajā ziņojumā mēs atkal nonākam pie tādas eh, pretrunīgas pozīcijas, lai gan eh, pēdējo gadu laikā mēs jau bijām tuvinājušies konstruktīvam dialogam, kur būtu iesaistīti visi spēlētāji. Es eh, atzinīgi vērtēju komisijas ziņojumu un pētījumus, eh, gan eh, analizējot nacionālos mehānismus, kas vērsti uz negodīgas tirniecības prakses apkarošanu, gan arī progresu attiecībā uz piegādes ķēdes iniciatīvu. Es pirms pāris nedēļām tikos ar komisijas pārstāvjiem, un šeit runa nav tikai par pašregulāciju. Šī ir strukturizēta pašregulācija ar ziņošanas sistēmu, ar dažādiem termiņiem, ar līdzsvara pārbaudēm ir vairāk nekā 1200 uzņēmumu, kas ir pievērsušies četu eh, schēmai. Lielākā daļa no tiem ir MVU. Ir arī nacionālas platformas, kas sadarbojas ar visām ieinteresētajām pusēm, tā skaitā lauksaimniekiem. Un es ļoti lielā mērā varu piekrist komisijai, ka, protams, mums ir jāstiprina piegādes ķēdes iniciatīva, un starp citu es tik tiešām ļoti atzinīgi vērtēju to, ko referents nu pat teica, proti, ka jūs atbalstāt piegādes ķēdes iniciatīvu. Uh, Mums ir jāstiprina arī valdību centieni un jārod veids, kā vairot uzticēšanos sistēmai, un ir nepieciešamas arī neatkarīgas izmeklēšanas un uh, sankcionēšanas struktūras. Un es piekrītu jums, tik tiešām ir nepieciešama divu slāņu sistēma. Un tāda mums ir. Mums ir Eiropas līmeņa piegādes ķēdes iniciatīva, un mums ir nacionālie īstenošanas izpildes mehānismi nacionālā līmenī. Uh, Nu, tas ir nepieciešams, tāpēc, ka ir dažādas sistēmas valstu līmenī. Ir valsts, kas to risina administratīvā līmenī, citas uh, leģislatīvā līmenī. Nu, lūk, šī ir tā divas slāņu sistēma. Tas, par ko mēs šeit priekšādātāji runājam, ir, vai ir nepieciešama likumdošana Eiropas Savienības līmenī. Mēs uh, nesakām, ka likumdošana nav nepieciešama kā tāda. Jautājums ir par pievienoto vērtību. Jautājums nav par to, vai jūs atbalstāt piegādātājus, lauksaimniekus, lielos lielveikalus. Mēs gribam būt pragmatiski un nevis ideoloģiski, jo Galu galā pēc visiem šiem gadiem mums ir nepieciešami rezultāti. Caurskatāmība, patērētāja pirktspēja, konkurence un taisnīgas attiecības piegādes ķēdē. Tātad vienlīdzīgi spēles noteikumi. Lūk, ziņotājs runāja desmit minūtes, es šobrīd runāju divas minūtes. Priekšādātājs gribētu tomēr vēl mi vienu minūti, jo šo jautājumu skatu jau gadiem, un uh, referents ir atgriezies piecu gadu vecā patātnē, tāpēc mums ir uh, jāsaprot, kā tad ir reālā situācija. Komisijas uh, veiktie pētījumi ir uh, arī mūsu darba pamatā, un uh, komisijas pētījumi secinājumi liecina, ka ir dažādas iespējas risināt negodīgu tirniecības praksi dažādos veidos, un komisija neredz pievienoto vērtību konkrētam harmonizētam um, tiesiskam ietvaram Eiropas Savienības līmenī šobrīd. Mans jautājums eh, referentam ir, kādi ir jūsu pētījumi, kādi ir jūsu dokumenti, pierādījumi tam, ka komisijas teiktais ir muļķības? Kāds ir mūsu darba zinātniskais pamats, vai mēs visu balstām uz ideoloģiju, vai tomēr uz visaptvarošiem pētījumiem? Mēs eh, šobrīd eh, stādējam ar komisiju, kas eh, atbalsta labāku regulējumu. Paldies Dievam, tās ir labas ziņas šajā sasaukumā. Tātad komisija atbalsta labāku regulējumu, un mums ir jāpierāda, ka tas, ko mēs darām Eiropas Savienībā, dod pievienoto vērtību iedzīvotājiem, un tam mums ir nepieciešami pierādījumi. Es labprāt sadarbošos ar jums un citiem ēnu referentiem pie jauniem kompromisa grozījumiem, jo tas, ko jūs jau minējāt, līdz šim piedāvātie grozījumi un kompromisi nepatīk visiem. Mums ir nepieciešams jauns kompromiss. Es ļoti labprāt tādu rastu, un es zinu, ka nostājas ir pretrunīgas un ir kaut kā jāpanāk vienprātība. Paldies, priekšādātāji! Manās priekšādātāja piezīmēs ir norādīts, ka būs daudz cilvēku, kas vēlas izteikties, nu tāpēc katram būtu jāatvēl pusotra minūte. Un, nu, tā kā tas būs izaicinājums, lūdzu, kaut kā signalizējiet, ja vēlties izteikties. Nikolā, Andrēs. Đūlija Olga Šanelova, Marku Zulovs, Katīņa jau ir sarakstā vai ir vēl kāds? Kāja Kalas, Aldi vārdā. Labi, tad es um, nodrošināšu to, ka katram ēnu referentam eh, tiek atvēlēts vienāds laika daudzums. Un jūs runāsiet zaļo vērtā. Nu, tad skatīsimies, cik daudz laika paliek pārējiem. Es negribu ierobežot nevienu izteikšanās laiku, bet eh, mums ir arī jābalso. Augšanalo. Paldies, priekšsēdētāji. Runāšu par šo jautājumu, bet ir skaidrs, ka ir nepieciešams pirmkārt pateikties par to, ka ļoti aktīvi tiek risināt šie jautājumi. začal pracovat už v průběhu eh, toho, toho projednávání, takže to určitě. Un varam teikt, ka mēs runājam par šiem jautājumiem na důkazech a podloženou, podloženou fakty. Tedy eh, po dlouhém a chvílemi. Eh, Darbam ir jābūt uz pierādījumiem un faktiem balstītam. Nu, un pēc tam, kad esam gaidījuši jau ilgu laiku šo jauno pētījumu no komisijas, Uh, ir izvērtēta negodīgas tirzniecības prakses ietekmes piegādes ķēdi. Nu, beidzot mums ir šis te pamats un uh, ir secināts, ka visās dalībvalstīs pastāv negodīga tirzniecības prakse visā piegādes ķēdes garumā. Un ir daudz neskaidrība attiecībā uz šo te jautājumu par spīti tam, ka daudz dalībvalstis jau cenšas situāciju regulēt. Nu, un arī, kā ziņotājs norādīja, pastāv ļoti atšķirīgi regulējumi dalībvalstīs. Līdz ar to es esmu satraukta attiecībā uz šo te ļoti plašo neskaidro definējumu no komisijas puses. Nu, un arī 2014. gadā komisija nāca klajā ar rekomendācijām risināt šīs te mm, lielās atšķirības Eiropas Savienībā. Uh, lai izvairītos no fragmentācijas vienotajā tirgū. Tā kā es tik tiešām labprāt dzirdētu komisijas nostāju šajā jautājumā. Kā tā spēja pamatot to, ka fragmentācijai vienotajā tirgu nav ietekmes uz MVU un darba vietu radīšanu? Nu, un es gribētu runāt par piegādes iec iniciatīvu. Līdz šim mēs neesam izvērtējuši nekādus konkrētus piemērus šai iniciatīvai, kas ir vērsts uz negodīgas cilvēcības prakses apkarošanu. Šajā pētījumā ir runāts arī par ieteikumu trūkumu, par praktisku ieteikumu trūkumu šīs iniciatīvas ietvaros. Tā kā jāsacina, ka iniciatīva ir lielā mērā teorētiska. Mums ir jādomā, kā mēs varam risināt šo te uzticēšanās trūkumu, uh, un kā varam nodrošināt to, ka arī mazie uzņēmumi tiek pārstāvēti un kā mēs varam uh, nodrošināt uh, reāli praktisku pasākumu īstenošanu. Ja mēs uh, pievēršam uzmanību pētījumam, bet mēs redzam, ka iniciatīva ir diezgan ierobežota savā spējā apkarot negodīgu tirzniecības praksi. Es domāju, ka pašreizējais brīvprātīgais ietvers eh, dod zināmu uh, ieguldījumu platformas izveidē, zināmām procedūrām, kam ir bijuši rezultāti, bet kopumā tas nav efektīvs instruments. Un es gribētu arī norādīt, ka šis pētījums ir izvērtējis tikai četras jomas četrus uh, iespējamos rīcības veidus. Pētījumā ir uh, atzīmēti arī atsevišķi trūkumi iespējamiem risinājumiem, tā kā jāsaka, ka nav pietiekami pierādījumi komisijas pētījumā. Saskaņā ar komisijas teikto eh, šķiet, ka šī iniciatīva dažās valstīs darbojas labāk nekā citās. Un 14. gada pētījumā varam arī redzēt, ka atsevišķās valstīs Mm, šīs te brīvprātīgās platformas nedarbojas un ir nācies pieņemt uh, saistošas tiesību aktus. Příklad to, že podle průzkumu. Un uh, komisijas pētījumā neredzēju nevienu piemēru tam, ka iniciatīvā iesaistītie operatori būtu pieļāvuši kaut kādas kļūdas, kas būtu ietekmējuši rezultātu negatīvi. Tā kā es domāju, ka atbalsts šai pie, brīvprātīgajai pieejai nav liels. Un pētījumā nav minēti arī konkrēti skaitļi, piemēram, par uh, gadījumiem, kad ir notikusi vēršanās tiesā. Nu, tā kā es īsti nevaru atbalstīt komisijas secinājumus. Man secinājumi ir tādi, ka šobrīd uh, šķiet uh, ideja par to, ka nevajadzētu harmonizēt tiesību aktus attiecībā uz negodīgas tirzniecības prakses apkarošanu, nav īsti pamatot. Es esmu izteikusies uh, par to visu arī citās diskusijās sociāldemokrāta vārdā. We, we should adopt. Jā, mums vajadzētu to pieņemt. Labi. Lūdzu, Kālas kundze. Paldies priekšsēdētāji. Es tagad skatos Rašvara kunga piezīmēs. Mūsu grupa ir gandarīta par komisijas ziņojumu, ļoti labi, ka tiek runāts par piegādes ķēdes iniciatīvu un tiek runāts par negodīgu biznesa praksi un par principu ieviešanu attiecībā uz labo praksi, tā lai tas būtu pārtikas piegādes ķēdē, kā jau tika runāts par kompromisa priekšlikumiem, un jaunā situācija, diemžēl, šajos kompromisu priekšlikumos netiek, pie, netiek atspoguļota. Tā pašā laikā arī jaunie grozījumi, kas šobrīd ir piedāvāti, tie nerisina arī otro grozījumu pakotni. Un tas ir no kompromisa grozījumiem. Izskatās, ka mēs nevarēsim šeit panākt kompromisu, bet uh, vismaz ir tā, ka par tekstu otro daļu, mm, ja mēs nerunāsim par konkrētiem, par konkrētiem instru, instrumentiem tirzniecībai starp uzņēmumiem, tad mēs esam gatavi runāt par uh, situācijas risināšanu, arī par kompensācijām, kas rodas no principu neievērošanas piegādes ķēdes posmos. Un ir iespēja, protams, arī ņemt vērā komisijas rekomendācijas. Mēs ceram, ka darbs tiks turpināts un mēs varēsim pieņemt pieņemt kompromisu par šo ārkārtīgi svarīgu jautājumu. Thank you. Džulija uh, Raidera lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es šobrīd runāšu Šoltesa konga vārdā, kas ir ēnu referents no zaļo grupas. Šis nav nekas, nekāds jauns temats un maziem vidējiem uzņēmumiem, kā arī mikro uzņēmumiem. Uh, Šie jautājumi ir ļoti svarīgi, un mēs saprotam, ka, ja piegādes ķēde nedarbos, arī patērētājiem tiek piegādāts mazāks klāsts. Komisija ir nākusi klajā ar trīs paziņojumiem, arī ar zaļo uh, grāmatu, un tagad jau ir, tagad jau ir galīgie priekšlikumi. Tiek, uh, tika veiktas veikts pētījums par iniciatīvas funkcionēšanu, bet varam teikt, ka esam mazliet vīlušies gan šajā pētījumā, gan arī komisijas ziņojumā, ir cevišķi tādēļ, ka komisija nolēma arī šoreiz nenākt klajā ar likumdošanas iniciatīvu Eiropas Savienības līmenī, un lai gan šis jautājums pagātnē ir apspriest ļoti plaši, līdz ar to nav īsti pareizi atkal atlikt, it sevišķi ņemot vērā to, ka šobrīd mums ir nopietna situācija, pat krīze lauksaimniecības sektorā. Komisija varētu uh, paskatīties uz to, kādas varētu būt izmaksas un izdevumi, ja nebūs pieņemti normatīvie akti. Runājot par pievienoto vērtību Eiropas līmeņa regulējumam, šis ir viens no aspektiem, kurā, kurš komisijas pētījumā nav iekļauts, jo, protams, šeit ir ļoti plašs pārobežu elements, ja mēs runājam par negodīgiem komercprakses noteikumiem individuālai piegādātāji un mazākie uzņēmumi atrodas šobrīd neizdevīgākā situācijā, un tāpēc mēs ļoti gribētu, uh, lai negodīgā prakse pāri robežām tiktu apkarot, un tāpēc mums ir nepieciešams Eiropas līmeni normatīvais akts, esam gandarīti par Mageneses kundzes nu, darbību, kas ir agri referente, viņa ir panākusi lielu atbalstu, un mēs varam agri atzinumu atbalstīt. Mēs saprotam, ka ir nepieciešams Eiropas līmeņa normatīvais akts, tā lai varētu piegāda ķēdes iniciatīvu papildināt Eiropas Savienība, Savienības līmeņa normatīvais akts mūsuprāt ir risinājums. Komisija teica, ka ir vairākas dalību valsts, kas uzskata, ka būtu nepieciešams kaut ko darīt lietas labā, bet ir skaidrs, ka fragmentēšana tirgu ja nebūs koordinēšanas Eiropas Savienības līmenī, šī fragmentēšana turpināsies. Piegāda ķēdes iniciatīva ir labs sākums, bet, protams, tas nenozīmē, ka visas negodīgās komercprakses komerc tiks līdz ar to izskaustas. Mums šobrīd nav sankcija, nav izstrādātas sankcijas, kas varētu atturēt no negodīgās prakses. Mums ir nepieciešama pastāvīga ieviešanas uzraudzība, nepieciešams neatkarīgs Uh, pārvaldītājs, un tāpēc vēlreiz atkārtoši ir ļoti svarīgi, uh, lai būtu Eiropas līmeņa normatīvais akts, lai būtu skaidrs saraksts arī ar to, kāda praksa tiek uzskatīta par negodīgu komerci praksi. Mēs arī uzskatām, lai, ka ir ļoti nepieciešams uh, izveidot sarakstu ar uh, negodīgo komerci praksi, ja runājam par uh, tiem uzņēmējiem, kas darbojas no trešajām valstīm, un mēs ceram, ka pavisam drīz varēsim panākt labu risinājumu. Paldies arī visiem kolēģiem, kas ir piedalījušies šajā darbā. Un liels paldies! Goega kungs Denisam Dionam bija jārunā, bet varbūt uh, Goega grupas uh, vārdā kāds cits gribētu izteikties neizskatās. Labi, tagad lūdzu Marko Zolo. Paldies, priekšādātāji. Komisija jau ir piedāvājusi mums ziņojumu attiecībā uz piegādes ķēdes. Efektivitātes ziņojums ir ļoti labs, noderīgs, bet ar to nepietiek. Mm, Kāpēc mums rodas šaubas? Tas ir tādēļ, ka kvalitatīvā un kvantitatīvā analīze, trūkuma analīze nav veikta. No vienas puses mēs nevaram īsti saprast, vai viss visi gadījumi ir pierakstīti, vai šis minimālais procents ir atrisināts, bet ja mēs runājam par kvalitatīvo daļu, jautājumi, kas šeit ir iekļauti, it sevišķi, vai šī negodīgā komerc praksa ietekmē vājākos uzņēmumus, vai arī varbūt uh, viņi turpina dzīvot bailēs Līdz ar to varam teikt, ka nav nodrošināta aizsardzība. Manuprāt, visi šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi, ja mēs vēlamies šo iniciatīvu attiecīgi atbalstīt un izskatīt. Te pašā laikā varam teikt, ka nepietiek tikai ar labo gribu. Patērētāji šajā gadījumā kļūst par vājo posmu, arī mazie uzņēmēji, mazie ražotāji ir vājais posms. Ir jāsaprot, kādas prakses jau eksistē mūsu dalību valstīs un kas būtu jādara ar šīm praksēm. No vienas puses ar Eiropas Savienības noteikumu nebūtu pārmērīgi jāiejaucās. Tā pašā laikā ietvar noteikumiem ir jābūt, ir jābūt pamat noteikumiem, pamat principiem, pamat garantijām, minimālām garantijām. Un šīm garantijām ir jābūt absolūti skaidrām, un tad mums būs vismaz minimāla drošība un skaidrība. Lūdzu, Andrēs Švaba kungs. Liels paldies priekšādātāji. Pirmām kārtām vēlos Česaka kungam pateikties un ļoti labi, ka viņš ieradīsies, lai gan viņš, protams, šobrīd nav klāt, bet ir tā, ka mums šobrīd ir iespēja izdiskutēt šos jautājumus, lai gan tiek diskutēts īstenībā jau gadiem ilgi, un jūs redzat arī, ka tie kolēģi, kas jau ir izteikušies, viņi arī nerunā uh, pirmo reizi par šiem jautājumiem. Eh, es varu teikt, ka problēmas kodols jau ir definēts. Ir tas, ka ir dalība valstīs arī uh, savi, uh, savas likumdošanas iniciatīvas, savi normatīvie akti, taču pastāv dažādas definīcijas. Līdz ar to dalību valstu noteikums nevar pārņemt vienkārši patiešo Eiropas Savienības līmenī. Un tas, kas jau ir pateikts, ka ir pārrobežu faktori un līdz ar to būtu nepieciešams veidot Eiropas līmeņa uh, normatīvo aktu. Un kā mūsu kolēģi jau ir teikuši, ka pastāv zināmas šaubas, es uzskatu, ka ja mēs šeit runājam par tirsniecību Eiropas Savienībā, mūsu kolēģis Česaks ir no Polijas un viņš ir ļoti vērtīgs kolēģis un viņš ļoti labi saprot šo situāciju. Tātad varam saprast, ka dalību valstīm nedrīkst šo pozitīvo klimatu, ko mēs cenšamies veidot investīcijām un tirzniecībai Eiropā, lai dalību valsts ar saviem noteikumiem neradītu pretējo efektu. Ja, ja ir kādi gadījumi, kas nav līdz galam skaidri, tad būtu uh, ļoti pareizi, lai mēs redzētu kopīgo bildi, mēs gribētu to sagaidīt no, no mūsu kolēģa Česaka. Uh, Jā, no vienas puses, protams, ja ir kādi eh, pārkāpumi, tad ir nepieciešams to sodīt. Tā pašā laikā mēs cenšamies starptautisko tirzniecību veicināt, bet uh, tiešām strādāsim pie visiem šiem aspektiem un būs uh, labs rezultāts. Paldies! Katrin Štailera. Katrīna Štailera, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies mūsu referentiem un kolēģiem, kas ir izteikušies. Mēs varam redzēt, ka ir negodīgā komercprakse un tā iznīcinā izaugsmi, tā nerada jaunas darba vietas. Šie jautājumi ir ļoti svarīgi, tāpēc arī tas, ko teica referents, ka mums ir nepieciešama jaunā pievienotā vērtība un ieviešanas aspekti. Piemēram, apvienotajā karalistē ir arī uh, aspekti, kas ir saistīti ar negodīgo komerci praksi pārtiks uzņēmumos un ir lietas nonākušas tiesās un ir piemēroti arī ļoti nopietni sodi, tā lai šādas negodīgās prakses apkarotu. Un tas, ko mēs redzam šodienas diskusijā par to, ka piegādas ķēdes iniciatīva daži uzskata, ka tā nav pietiekama, un ka, bet tomēr veidojas šis pārliecināšanas aspekts tā, lai negodīgā komerca prakse no piegādes ķēdes būtu izņemta tā, lai mazie uzņēmumi, kuri vis, vislielākā mērā cieš, lai viņi, viņi ciestu. Viņi neciestu vairs, un es nezinu, mēs runājam šeit par likumdošanas iniciatīvu. Mēs, protams, vēlamies labāku regulējumu. Dažos gadījumos labāks regulējums nozīmē nekāda regulējuma, un mēs vēlamies būt ļoti efektīvi Eiropas Savienības līmenī. Uh, Jautājums ir par to, atceraties, ka pirms pieciem gadiem, un joprojām šī diskusija turpinās, tad mēs esam uzsākuši diskusiju par to, ko varēsim izdarīt, kā mēs varam lietas virzīt uz priekšu, lai palīdzētu tiem, kas strādā šajā sektorā, un arī zemniekiem, kas ir piegādātāji. Un zemnieku organizācijas daudzos gadījumos atsakās no dalības piegādas ķēdes iniciatīvā, tāpēc, ka viņiem nav iespēju uh, uh, iespēja jautājumus risināt, nav iespēja saņemt kompensāciju. Manuprāt, visi šie aspekti jāņem vērā. Mēs visi cenšamies panākt vienu, bet jautājums ir par metodēm. Un es tiešām ceru, ka diskusijas virzīsies uz priekšu un mēs varēsim piedāvāt labus kompromisa priekšlikumus, labus kompromisa grozījumus un panāksim labu rezultātu. Vai vēl kāds gribētu izteikties? Labi, tad komisija. Um, bet es no savas puses no tā, ko es esmu redzējusi apvienotajā karalistē, es zinu, ka ir mums uh, tiesība norma kopums, kas attiecas arī uz pārtikas ķēdi, un ir iespēja anonīmi sūdzēties. Šī iespēja ir ārkārtīgi svarīga. Te pašā laikā tomēr ir situācijas, kad ir nepieciešams sadarboties pāri robežām, un līdz ar to ieviešanas mehānismi ir atšķirīgi. Tāpēc pirmām kārtām dalīties ar labo praksi, tā ir pirmā lieta. Arī telekoma sektorā varbūt mums ir kāds veids, kā viņi sanāk, kā viņi kaut ko risina, un tad viņi nacionālā līmenī kādu jautājumu risina sadarbojoties, ka tas ir nepieciešams, meklē kompromisu, piemēram, bet te pašā laikā es varu piekrist tam, ko teica Anna Marija, ka mums ir nepieciešams pieturēties pie labāk regulējuma procesa. Tātad, ja tik tiešām nav vajadzības nākt klajā ar Eiropas Savienības likumdošanu, tad varam teikt, ka pietiek ar to, kas jau ir Portugālija, Spānija, Francija un arī apvienotajā karalistē jau ir labi piemēri. Ir šī parauga praksa, kuru varam izmantot. Šī parauga praksa eksistē nacionālajā līmenī un ļoti daudzi jautājumi attiecībā uz piegādes ķēdi tiek risināti valsts iekšienē un ne visos gadījumos ir nepieciešami uh, starptautiski risinājumi, bet tagad ļausim izteikties komisijai, un tad varēsim saprast, kāpēc komisija ir nākusi klajā ar šo priekšlikumu, un tad varbūt viņi paskaidros, kāpēc mums šāds priekšlikums nemaz nav vajadzīgs. Tad Marija Redbenda. Paldies! Un labrīt visiem! Esmu ļoti gandarīta, ka man ir iespēja mazliet paskaidrot, kāpēc mums šī 29. janvāra ziņojumā ir iekļauti tieši šie aspekti, lai gan es zinu, ka lielāka daļa no jums ziņām arī ir izlasējuši. Tātad, pirmkārt, mēs pēc 14. gada paziņojumā pētījām divas lietas. Pirmām kārtām dalību valstu, dalību valstīs esošo ieviešanas sistēmu efektivitāte un otrkārt arī brīvprātīgo schēmu, brīvprātīgo mehānismu darbība. Un tas, ko mēs varējām redzēt dalību valstīs, bija tas, ka nu jau 20 dalību valstīm ir normatīvie akti šajā jomā. Līdz ar to var būt, kādam ir sajūta, ka diskutējot par šiem jautājumiem, mēs neesam pamanījuši nekādu uh, uh, dižu izaugsmi dalību valstīs, bet īstenībā pēdējo gadu laikā dalību valstis lietas, lietas notiek un dalību valstīs top normatīvie akti, kas ir vajadzīgi, un mēs esam izpētējuši regulatīvā ietvara aspektus un nonācām pie secinājuma, ka ir vairāki pamata aspekti, piemēram, negodīgās komercprakses iezīmes, konfidencialitātes aspekti, kas ir saistīti ar sūdzību iesniegšanu un arī ieviešanas prakses. Tātad dažas pamatlietas jau bija ieviestas, un šīs bija lietas, kuras mēs gribētu ieviest, ja mēs nāktu klajā ar, ar eh, likumdošanas normat, eh, iniciatīvu. Protams, viena lieta ir tāda, ka varbūt Atsevišķos gadījumos ieviešanas prakse nav līdz galam pareizi un ka varbūt nepietiek zināmu aspektu pēdējo gadu laikā, un tas bija viens no iemesliem, kāpēc mēs nolēmam, ka eksistē normatīvie akti, varbūt varētu teikt, ka problēma tur nebija, un neredzējām kādu problēmu, kas nāktu no tā, ka šie normatīvie akti ir dažādi. Runājot par šo pārobežu aspektu, jā, mēs esam koncentrējušies uz to un centāmies arī pārbaudīt un izpētīt, kādi jautājumi varētu rasties pārobežu situācijās. Un mēs esam pētījuši šo jautājumu, jautājuši mūsu ieinteresētām personām, pajautājām, kādas situācijas nav atrisinātas nacionālajā līmenī, bet mēs, diemžēl, neatradām neko. Mēs zinām, ka ir dažādi aspekti, kas mainās, bet kad mēs meklējam īstus piemērus, kur varētu rasties problēmas, un vismaz šobrīd neviens šādus piemērus mums nav piedāvājis. Tāpēc arī fragmentācija kā tāda nav pietiekams pamats, lai mēs nāktu klājā ar harmonizācijas iniciatīvu. Jā, mēs varējām redzēt atšķirības. Un vai tā būtu pamat problēma? Manuprāt, pamat problēma varētu rasties tādā situācijā, būtu pārobežu gadījumi, kas netiek risināti un kas nevar būt atrisināti. Uh, bet šobrīd nekā tāda nav. Un tāpēc nolēmām, nolēmām nonākt pie secinājuma, ka tajā brīdī pārrobežu risinājums nav vajadzīgs, un daudzos gadījumos dalību valstīs esošās tiesību normas ir tik svaigas, ka vēl nav iespējams izvērtēt, vai piemērošana ir uh, pietiekami kvalitatīva. Tas, ko mēs tik tiešām pamanījām, ir tas, ka piegādes ķēdes iniciatīvā ir zināmi trūkumi. Un ziņojumā arī bija pateikts, ka ir nepieciešams augstā līmeņa fórums piegādes ķēdes jautājumos, un tad doma bija tāda, lai mēs paskatītos, vai šīs iniciatīvas varētu būt uzlabotas, pastiprinātas, un šī grupa tiks veidota Tas uh, notiek šogad. Grupa vēl pirmo reizi nav sanākusi kopā, bet, manuprāt, pagājuši mēnesi, jā, pagājuši mēnesi bija pirmā veidošanas sapulce. Un, protams, grupa kā vienu no jautājumiem izskatīs tieši manas pieminēto. Un tas būs kopā ar piegādes ķēdes iniciatīvas pārvaldes grupu un attiecīgi šo piegādes ķēdes iniciatīvas jautājumus viņi varēs risināt. Nobeigumā pieminēšu arī to, ka mēs turpināsim uzraudzīt situāciju, turpināsim skatīties uz to, kas notiek pirmām kārtām, lai redzētu, vai piegādas ķēdes iniciatīvu var uzlabot, un, protams, arī nacionālās brīvprātīgās iniciatīvas, paskatīsimies arī, kā lietas notiek dalību valstīs, tā, lai mēs varētu labāk izvērtēt tos uh, normatīvos aktus, kas pēdējo gadu laikā ir pieņemti. Paldies priekšsēdētāji un atvainojieties runāt pārāk ilgi. I'm going to suggest I would normally hand back to the rapporteur at this stage, but if it's okay... Paldies, es uh, gribētu dot vārdu parasti referentam, bet varbūt tagad mēs varētu ķerties pie balsošanas, un tad pēc tam es došu vārdu atkal referentam, jo es uh, negribu likt citotiem uh, komitejas locekļiem gaidīt, ja varam tā rīkoties. Pirmais jautājums eh, balsošanas sarakstā ir eh, jauns piedāvājums enerģijas patērētājiem. Es eh, pieņemu, ka te mums īpaši daudz laika nebūs nepieciešams balsošanai. Nākamā mēnesis balsošana būs garāka. Tas ir kā jau kāles ziņojums par enerģijas piegādu patērētājiem. Pirmais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Otrais par, pret, atturas pieņemts. Trešais grozījums par, pret, pārbaudīsim. Vai kāds no sociālas grupas arī signalizēja? Ja? Varbūt jūs varētu uz... Nē, labi, viss kārtībā. Tad grozījums atkrīt. Pirmais kompromiss par, pret, atturas Pieņemts. Ceturtais ir atsaukts. Sastais grozījums par. Tas atkrīt, labi, ka astotais kompromiss tagad esam nonākuši pie astotā kompromisa par, pret, atturas. Pārbaudīsim. Astotais kompromiss. Labi, atvainojies, pieņemts. Otrais Kompromiss par pret. Pārbaudīsim. Pieņemts. 14 grozījums par pret. Atturas. Atkrīt. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss Piektais par pret atturas pieņemts. Sastais par pret atturas pieņemts. Septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. 57. CP2 grozījums un mutiskais grozījums par pret atturas pieņemts. 60. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 70. grozījums par, pret, atturas noraidīts. Un balsājam uz uh, grozīt ziņojumu par. Balsosim elektroniski. Okay, can we close? One more to vote. One more to vote. Close. So that's passed by 30. 32. Pieņemts. Tālāk mums ir jābalso par savstarpējo palīdzību un sadarbību starp muitu iestādēm par eh, Horvātijas pievienošanos konvencijai. Balsosim elektroniski. Was one socialist too many? Viens uh, sociālists par daudz. Un viens uh, sociāldemokrāts par daudz. Labi? Lieliski. 31 par 2 pieņemts. Paldies. Ar to arī balsošana ir beigusies. Nākamēnes balsošanas saraksti būs daudz garāki, cik var noprast. Nu, un tagad atgriezīsimies pie diskusijām, kas mums bija par ziņojumu par negodīgu tirzniecības praksi pārtiks piegādes ķēdē. Un lūkšu referentam noslēgt diskusiju. Priekšsēdētājs kundze. Cienījamie de deputāti, mēs esam daudz runājuši par visiem šiem jautājumiem un izskatās, ka mēs varam apgalvot, ka problēma eksistē un šī problēma prasa galīgo risinājumu, kas būtu tāds, lai esošos, esošo problēmu būtu ierobežota. Liels paldies par uh, atbalstu, paldies par jūsu balsīm. No savas puses vēlos, no, vēlos paziņot, ka visi grozījumi, un mēs varējām dzirdēt, ka deputāti, e, deputāti gribētu e, kompromisa grozījumu, grozījumus, un tāds ir arī mans priekšlikums, ka es līdz ceturtdienai varētu izveidot un salikt grozījumus kopā tā, lai būtu kompromisa varianti, un tad es jums nosūtīšu šos kompromisa grozījumus, jo mērķis, protams, ir nebremzēt darbu pie šie ziņojuma, jo, ja es pareizi saprotu, 20. un 21. aprīlī mm, ir paredzēts jau virzīties uz priekšu, un es ceru, ka mēs ar mūsu ārkārtīgi skaisto um, kolēģi varēsim turpināt sadarboties. Paldies, ka jūs, jūs ļoti plaši arī izteicāt savu viedokli pašā sākumā, un es ceru, ka divpusējos kontaktos mēs varēsim atrisināt arī visus jautājumus, kas šobrīd nav līdz galam atrisināti, jo mēs nevēlamies, protams, lai būtu negodīgā komercpraksa, vēlamies to apkarot. Paldies! Many thanks indeed. Paldies. Nākamais jautājums darba kārtībā ir atzinums par uh, virtuālajām valūtām, bet es nedomāju, ka referents ir zālē. Is somebody contacting the rapporteur? come tocca PowerPoint. This is item 13. So there's a suggestion. Ir ierosinājums pievērsties diskusijām par komiju ziņojumu. Es gan neesmu saņēmusi kopiju ar kompromisa grozījumiem. Gribētu šo dokumentu redzēt. And then English. Vai tie ir angliski? Are members okay to swap the agenda? Vai nav iebildumu mainīt darba kārtības secību un sākt ar komiziņojumu? Man nu pat ir norādīts, ka komisijas eksperts par vienotā tirgus stratēģiju vēl nav ieradies zālē, tā kā mēs nevaram sākt. Nu, un man arī ir ziņots, ka virtuālos valūtas jautājumos referents ir minūtes attālumā, tūlīt ieradīsies jautājums komisijai, vai jūs esat pārliecināti, ka jūsu pārstāvis uh, vienotās tirgus stratēģijas jautājumos ieradīsies 20 minūšu laikā? Šķiet, ka jā. Ja. Ulrika. Ulrika. Kā referentam nav pieņemami neierasties brītiņu pirms jautājums ir iekļauts darba kārtībā laika ziņā. Es to paskaidroju jau vakar. Un es atvainojos, ja tev tas netika darīts zināms, bet nu dažreiz sanāksme norit raitāk un dažreiz aizkavējamies laika ziņā. Tāpēc mēs vienmēr referentiem lūdzam būt gataviem tam, ka, iespējams, ja viņu uzstāšanās laiks eh, varētu pienākt ātrāk nekā norādīts. Es atvainojos, ja nedzirdējāt eh, šo ziņu, bet es eh, vēlreiz aicinu visus asistents norādīt referentiem un ānu referentiem, ka dažreiz mēs pie kā darbas kārtības jautājumu nonākam ātrāk nekā paredzēts. Un arī sekretariātam es aicinu nosūtīt šo ēpastu visiem referentiem un viņu darbiniekiem, nu, ja iespējams, tad tiešām aicinu ierasties mazliet agrāk, jo, nu, tad, ja, piemēram, 20 minūtes esam uh, pasteigušies pa priekšlaikam, tad varam sākt bez kavēšanās, nu, un līdz ar to tad arī es došu vārdu referentei par uh, virtuālajām valūtām. Paldies! Uh, vielen Dank, sehr geehrte. Paldies, priekšādātājs kundze. Es ļoti atvainojos ka es nokavēju. 10.15 bija norādīts, ka man ir jāiet, ka man ir jābūt klāt, bet eh, nākamreiz nebūšu. Es ļoti atvainojos, saku priekšēdētāji, bet katram referentam ir teikts, ka tas ir tikai aptuvens laiks, un dažreiz, protams, sanāksme var ritēt mazliet raitāk. Tad varbūt vēlreiz to precizēsim. Es nevēlos, lai deputātiem būtu jāsēž un jāgaida, jo arī vakar tāda pati situācija notika. Priekšsēdētājs Konze, tagad mēlos runāt par virtuālo valūtu. Virtuālās valūtas ir ļoti svaiga tehnoloģija un nav līdz galam zināms, kāds, kāda būs ekonomiskā loma un kāda būs tehnoloģiskie risinājumi nākotnē. Jaunās norēķinu valūtas interes internetā ir ļoti vajadzīgas, mēs saprotam. Un ir sevišķi mikrotransakciju jomā vai arī tajā, cik ātri a, būtu a, iespējams norēķināties, tad šie jautājumi tradicionāliem veidiem vēl līdz galam nav atrisināti. Tāpēc mēs varam teikt, ka virtuālo valūtu attīstība var pozitīvi ietekmēt daudz uzņēmumu attīstību. Uh, Tāpēc arī manā ziņojumā es nolēmu, nolēmu uh, norādīt uz to, ka inovācijām ir nepieciešama brīva telpa tā, lai inovācijas varētu attīstīties un politiski mums ir jāpiedāvā šī telpa tā, lai notiktu attīstība. Mēs varam šeit uh, nodrošināt tādu pašu aizsardzības līmeni, kā tas ir ar tradicionālajām valūtām. Uh, Mēs sadarbojoties ar ražotājiem varam un patērētājiem varam nodrošināt uh, brīvprātīgo aizsardzību. Caurskatāmība šeit ir īpaši svarīga. Ir patērētāji, kas izmanto dažādas virtuālās valūtas, ir ļoti svarīgi, lai viņiem būtu visa informācija par potenciāliem riskiem, tā lai viņi varētu šo savu izmantošanu padarīt pietiekami drošu. Jautājums vienmēr ir par to, kas šo sistēmu pārvalda un kāda noteikuma pastāv no pārvaldnieka puses. Mums ir ļoti svarīgi, lai izmantotāji pieņemtu lēmumu informēti, un te pašā laikā mēs saprotam, ka mūsu iedzīvotāji paši var saprast savas intereses, un ja viņiem ir informācija, viņi varēs situāciju izvērtēt. Te pašā laikā mēs saprotam, ka virtuālās valūtas var tikt izmantotas nelegāliem darījumiem esošās sistēmas ir pietiekami caurskatāmas un nav pierādījumu tam, ka tās izmantotas, izmantot kriminālas struktūras. Tā pašā laikā mums ir svarīgi atzīt potenciālās, uh, potenciālās uh, briesmas un saprast, ka, piemēram, tāda lieta kā bitcoin un uh, citi aspekti, kā, piemēram, naudas plūsma no Ķīnas, ka šeit varētu rasties varbūt potenciāli apdraudējumi jo cilvēku mērķis, protams, ir saglabāt naudas vērtību. Eiropas Savienības centrālā banka un uh, citas, uh, citas bankas uh, ir ļoti uzmanīgas ar, uh, uh, uzmanīgas uh, ar uh, inflācijas kontroli. Dažos gadījumos bankas gribētu palielināt inflāciju, jo tas veicina patēriņu, uh, Taču šajā gadījumā ir mazliet savādāka situācija. Bitcoin ir vispopulārākā, eh, vispopulārākā virtuālā valūta un tā eh, ir arī diezgan volatīla, bet eh, mēs varam salīdzināt šo virtuālo valūtu ar to valūtu, kas ir sekta, kas ir nodrošināta ar reālām vērtībām, kā piemēram zelts. Virtuālām valūtām nākotnē varētu būt milzīga loma, un, protams, mēs nevēlamies no šīs iespējas atteikties. Paldies! Thank you very much. So the speaker from... Paldies, EPP, Vāvā Gavēl. Soņ, um, cerētiem. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies um, arī referentē par ieguldīto darbu. Es domāju, ka darbs ir bijis ļoti padziļināts un jautājums ir ļoti visaptvarošs šeit atspoguļots. Es domāju, ka tas ir ļoti labs pamats turpmākajam darbam pie šī projekta. Now, you... Jā, mēs tagad jūs dzirdam, bet vai jūs varētu lūdzu runāt vēlreiz, jo mēs eh, nedzirdējām jūsu teiktā sākumu. Galpēlts eh, kundze. Jā, paldies eh, eh, Trebesijas kundzē par šo ziņojumu. Vai tagad jūs dzirdat? Jā. Šis darbs ir bijis ļoti padziļināts un reizē visaptvarošs, kas ir ļoti labs pamats turpmākam darbam pie šī projekta. Runa šeit ir par virtuālajām valodām, tas ir tāds inovatīvs eh, produkts, un tādēļ ļoti piesardzīgi ir jādomā par šī jautājuma regulēšanu, runājot par bitkoinu valūtu. Šeit var to salīdzināt varbūt ar Uber automašīnu pakalpojumiem. Tātad eh, no vienas puses eh, lietotājiem tie ir interesanti, bet no otras puses ir ļoti daudz risku. <clears throat> ir eh, salīdzinājumā ar šo pakalpojumu ekvivalentiem, klasiskajiem ekvivalentiem ir diezgan daudz risku patērētājiem un, protams, arī konkurentiem. Šāda veida situācijas var eh, pavājināt eh, produktu stāvokli tirgu un Bitcoin ir viens no šiem piemēriem, tātad, kas var radīt draudus gan patērētājiem, gan citiem līdzvērtīgiem produktiem. Pēdējo gadu laikā arī Ķīna ir viens no riska faktoriem um, bitkoinu jautājumam. Un um, šī valūta ir krasi zaudējusi savu vērtību. Piekrītu referentē par to, ka nevajadzētu pārlieku regulēt uh, šos inovatīvos jautājumus un tos ierobežot, taču tajā pašā laikā ir arī ļoti skaidri uh, jāparedz konkrēti pamat pasākumi noteikumos, lai regulētu šos jautājumus. Pretējā gadījumā būs pārāk neregulēta šī situācija. Tādēļ uzskatu, ka ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Jāraugās, kādas tad ir šīs problēmas, kas reāli eksistē pēdējo gadu laikā tieši um, runājot par cilvēkiem, kas ir izmantojuši šos pakalpojumus. Es domāju, ka ir jāizmanto visu iespējamā informācija un arī tiesiskajam regulējumam ir jāņem vērā šīs aktualitātes un pārmaiņas. Internetā ir diezgan cievas cīņas uh, starp tiem, kas atbalsta šīs valodas un tiem, kas ir pret tām. Esam dzirdējuši dažādus argumentus. Domāju, ka Virtuālā valūta sastāda, kā jau minēju, dažādus riskus uh, lietotājiem, un uh, mēs uh, varam, piemēram, konstatēt to, ka virtuālā valūta kā tāda neiekļauj atsevišķas valstis vai bankas, kas ir nevēlamas šī pakalpojuma ietvaros. Šis pakalpojums, protams, ir ērts, jo um, saite ir tieša starp um, šo valotu un lietotājiem, nav starpnieku. Un uh, visi procesi, kas sarežģīja šos uh, naudas pārvedumus, uh, tiek izslēgti. Taču pat uh, šī pakalpojuma atbalstītāja uzskata to, ka ir jānodrošina tiesiskā aizsardzība, ka ir nepieciešama lielāka drošība. Un tātad, kā jau teicu, būtu jāuzklausa visas šīs puses, visi par un pret, lai izveidotu tādu sabalansētu, visaptvarošu skatījumu. Kā teica referente, arī šajos gadījumos, protams, var būt krāpniecība, un to nevajadzētu aizmirst. Lai nu kā, runājot par virtuālās valūtas regulējumu, tam ir jābūt caurskatāmam, saprotamam un tam jābūt arī pielāgotam turpmākajai tehnoloģiskajai attīstībai. Mums e, ir jābūt spējīgiem kā likumdevējiem raudzīties nākotnē un mums jābūt tā rīcīgiem. Jāparedz e, šī attīstība, progress, jo ir daudzas priekšrocības e, šāds virtuālās valodas izmantojumam. Uh, Tas ir uh, funkcionāli, praktiski, veicot iepirkums internetā, tas ir daudz ātrāk, un tā tad ir daudz priekšrocību, bet tajā pašā laikā ir jānodrošina arī minimālās nepieciešamās garantijas lietotājiem, lai šos produktus varētu izmantot droši. Lūk, tādēļ piedāvāju grozījumus, uh, kuros atspoguļosies šīs idejas. Paldies eh, referentes eh, kundze, paldies eh, priekšsēdētājs kundze par doto vārdu. Paldies, Nikodanti. Paldies. Jāteica, ka šī tēma ir tiešām ārkārtīgi aizraujoša. Es domāju, ka ir acīm redzami arī no referents teiktā par to, ka ir ļoti daudz dažādu uh, pozitīvu aspektu šajās virtuālajās valūtās, sevišķi bitcoin valūtai. Viena bitcoina ir 318 eiro vērta. Tas ir tīri informācijai. Tas nodrošina ātrus naudas pārvedumus, um, lielu anonimitāti, bet, nu, tas arī būtu viss. Es uh, domāju, ka jāpatur prātā, ka šīs valodas lietojums, ja tas nav pareizi regulēts, tad mm, tas rada arī daudz dažādu risku. Iepriekšējā runātāja to jau arī ļoti skaidri pateica. Lietotāja aizsardzība ir ļoti svarīgs jautājums, un šajā gadījumā šāds aizsardzības nav. Ar šo virtuālo valūtu um, pakalpojums sniedzēji uzrodas un pazūd ļoti īsā laikā, un uh, lietotāji pēkšņi atskārst, ka visa nauda ir izgaisusi. Nav nekāda um, karstā tauruņa, uz kur piezvanīt, sūdzēties. Tātad uh, nav nekādas aizsardzības. Process nav gan caurskatāms virtuālās uh, valūtas um, jomā. Visi šie aspekti ir jāņem vērā. Protams, ka anonimitāte ir ļoti svarīga un tā ir priekšrocība, bet ko tieši tas nozīmē globālā, um, globalizētā pasaulē veikt naudas pārskaitījumus um, anonīmi? Un sevišķi mēs runājam par uh, naudas apjomiem, kas šeit tiek pārskaitīti. Realitāte ir tāda, ka lielas naudas summas var pārskaitīt no vienas pasaules malas uh, uz otru dažādiem mērķiem - naudas atmaskāšanai vai citiem nelegāliem mērķiem. Viss, uh, ko mēs uh, sagaidām no tradicionālām banku sistēmām, šeit neparādās. Mums tas ir jāpatur prātā, un mums ir jāpatur prātā arī patērētāja aizsardzības um, aspekts. Patērētāja tiesības ir ļoti svarīgas, un um, patērētājiem ir jājūtas drošiem, um, ieguldot uh, savus finanšu resursus uh, šajā virtuālajā valūtā. No ekon komitejas uh, Atbildīgais um, uzsvēra to, ka runājot par virtuālajām platformām, tām būtu, uz tām būtu jātiecas uh, noteikumiem par nelegālu naudas līdzekļu legalizēšanu. Es domāju, ka virtuālajai valotai ir jābūt lielākai saskarsmē ar reālo, nevirtuālo pasauli un noteikumiem, kas tajā valda. Kas tad nosaka šīs virtuālās valodas vērtību? Un kurš tad nosaka to, ka tagad eh, šī eh, valūta ir 318 eiro vērta? Tikpat labi, tā varētu maksāt 100 eiro vai citu summu. Tātad kā to noteikt? Šī valūta vienkārši zaudē un iegūst vērtību, taču mēs pat nezinām, kas izdod šo valūtu, no kurienes viņa nāk. Mums eh, tajā visā būtu jāraugās eh, daudz rūpīgāk, padziļinātāk. Mums ir nepieciešama visaptveroša Eiropas pieeja. Mēs nevaram to atstāt vienkārši valstu ziņām. Es domāju, mums vajadzētu vienotu kopīgu noteikumu ietveru, kas to ietvertu un kas ņemtu vērā, protams, arī iekšējā tirgus specifiku. Mums jānodrošina tas, lai tas atbilstu Eiropas Savienības noteiktajiem tiesību aktiem. Eiropas Savienības valstīs un ASV virtuālā valūta tiek izmantota mazāk nekā citās valstīs, kurās finanšu sistēmas ir vājākas un kurās uh, nav nodrošinātas maksimāls garantijas uh, iedzīvotājiem. Es domāju, ka ir svarīgi izteikt šādu redzējumu Un uh, atzinumā mēs uh, uzsveram arī patērētāju aizsardzības viedokli un komitejas uh, viedokli. Es iesniedzu grozījumus šim projektam un vēlos pateikties vēlreiz referentē par darbu. Jāmēģina panākt sabalansēts atzinums, kas neizskaudīs virtuālo valodu, bet tajā pašā laikā nodrošinās maksimālo aizsardzību lietotājiem. Kā ir kalas? Ā, nu, referente. Nē, es gan esmu ēnu referente no liberālās grupas, bet eh, pārstāvu šo politisko grupu. Un vēlos eh, šīs grupas vārdā uzsvērt to, ka šajā jautājumā, virtuālo valūtu jautājumā, ir eh, jānodrošina tas, lai process būtu lētāks un vienkāršāks lietotājiem. Piekrītam, ka ir grūti paredzēt to, kā attīstīsies virtuālās valūtas, tādēļ ir grūti izstrādāt ilgtermiņa rīcību politiku, tajā pašā laikā neierobežojot inovācijas. Lai veicinātu inovācijas šajā jomā, ir jāizvairās no pārlieku liela birokrātiskā sloga. Uzskatām, ka virtuālās valodas inovācijas um, visticamāk nenāks no finanšu pakalpojumu sniedzējiem, tādēļ būtu nepieciešams nodrošināt uh, komisēju um, padziļinātāku izpēti, um, piemēram, apāršņa 2020 ietveros, un uh, ir jāveicina tehnoloģiju attīstību, kas ir saistīta ar virtuālajām valūtām. Uzsveram arī to, ka ir maldīgs uzskats par to, ka virtuāla valūta ir anonīma. Tā ir pseido-anonīma, kas nozīmē to, ka lietotāji saglabā savu identitāti kā privātu, bet uh, to var izsakot. Tādēļ izmeklēšanas procesos ir vieglāk, uh, ir viegli noskaidrot uh, lietotāju patieso identitāti. Uzskatām, ka komisijai un dalībvalstīm būtu jāveicina uzmanības piesaiste šiem jautājumiem ir ļoti svarīgi informēt sabiedrību, iesaistītās puses par uh, iespējamiem guvumiem un riskiem, un arī par to, kā tad šīs uh, tehnoloģijas strādā. Tādējādi varētu izveidot, uh, piemēram, dažādas mm, aplikācijas, kas būtu lietotājiem draudzīgas. Šīs eh, valodas eh, varētu nākotnē panākt lielāku tirgus efektivitāti. Un tīri personiski no savas puses vēlētos piebilst vairākas lietas. Pirmkārt, uzskatu, ka ir svarīgi saprotu, eh, saprast, kā tieši šīs tehnoloģijas darbojas, lai varētu tās regulēt. Ņemot vērā to, ka tās ir decentralizētas maksājuma sistēmas, tieši šīs virtuālās valodas. Tas nozīmē to, ka ir mazāki kiberdrošības uh, riski, ja nav šīs centralizācijas. Kaut arī kiberdrošības riski joprojām pastāv un ir, uh, ir uh, dažādi jauni veidi, kā droši identificēties tieši saistē. Uh, un būtu jāizvērtē arī citas jomas, kur varētu izmantot virtuālo valūtu, piemēram, publiskā pārvalde, valsts pārvalde un citas jomas. Mums nepieciešama arī vienota aizsardzības pieeja virtuālajai valūtai. Ko tas nozīmētu Eiropā? Šobrīd mēs redzam to, ka ja komisija neizdod nekādas vadlīnijas, tad ir 28 eh, dažādas eh, likumdošanas, kas eh, darbojas Eiropas Savienībā. Dalībvalstis pašas regulē šo jomu individuāli. Līdz ar to būtu ļoti svarīgi ātri virzīties uz priekšu Eiropas kopīgā līmenī, lai nestātos ceļā inovācijām un lai būtu lielāka tiesiskā skaidrība. Kāds minēja arī bitkoins. Ja mēs runājam par virtuālo valūtu, tad mēs runājam par blockchain. Tā kā tehnoloģijas virzās uz priekšu tik ātri. Varbūt nevajadzētu minēt nevienu konkrētu virtuālo valodu vai tehnoloģiju veidu, bet vajadzētu tādu neitrālāku pieju un formulējumu, lai tas darbotos arī nākotnē. Paldies! Paldies! Vai būtu vēl kāda runātāja, kas no citām grupām vēlētos uh, komentēt šo jautājumu? Štainam? tas, ka jūs nu pateicāt, piemēram, par uh, blockchain un kā tas viss darbojas praksē, es domāju, ka priekšrocības un trūkumi visā šajā te nozarē, piemēram, mēs runājam arī par bitcoin, kas pirmoreiz parādījās 2009. gadā, bet tagad jums taisnība ir arī cita veida valūtas. Nu, un, uh, Tāpat arī, piemēram, Vīnes mākslas muzejs ir pirmais muzejs, kas ir iegādājies mākslas darbu, maksājot ar virtuālo valūtu. Un tas, protams, ir pozitīvi. No negatīvās puses mums ir, piemēram, Eiropola un eh, internetu uzraudzības fonds, eh, kurš runā par to, ka šī te anonīmā daba uh, jo īpaši jau bitcoin ļauj, piemēram, iegādāties bērnu pornogrāfijas materiālus, un ir arī citi kriminālas dabas jautājumi. Tā kā es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs runātu par gan par priekšrocībām, gan par trūkumiem, un ja mēs varētu rast Eiropas līmeņa risinājumu tā vietā, lai mums būtu 28 atšķirīgi nacionāli risinājumi, es domāju, ka tas būtu ļoti labi. Viena no iniciatīvām uh, E, piemēram, šķiet ir Stanfordas universitātē, kur e, tā ir studenta iniciatīva, viņi grib redzēt, kā viss darbojas praksē. Un varbūt, ka šajā komitejā mums vajadzētu izmēģināt, kā bitkoina darbojas e, praksē, varbūt iegādāties pāris šādas te bitkoins un saprast, kā tas viss darbojas, lai kaut galā nonāktu pie labāka regulējuma. Un es domāju, ka šis ziņojums jau ir solis uz priekšu, lai veidotu labāku izpratni. Tā kā paldies referentam. I'd like to thank the rapporteur for Es arī gribu teikt paldies uh, referentei par uh, tādu labi līdzsvarotu pozitīvu ziņojumu, jo īpaši jau runājot par to, cik svarīgas ir inovācijas un uh, cik svarīga ir uh, finansiāla iekļaušana. Un, kā arī liberāļu ēnu referents norādīja, iespēja mazināt izmaksas, izmantojot virtuālo valūtu maksājumu ķēdē. Nu, tas palīdz uh, daudziem, kas citādi saskartos ar ievērojamām izmaksām veicot maksājumus. Mēģināšu saprast, vai komisijai ir kādi komentāri. No. No. Šķiet, ka nē. Nu, tad atgriežamies pie referents. Vielen Dank, Frau. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī maniem kolēģiem kas dažus aspektus vēl ir iezīmējuši, un jūs visi runājat par patērētāju aizsardzību, un es skaidri saprotu, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt patiesu patērētāju aizsardzību. Te pašā laikā mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai mēs inovācijas nekādā gadījumā neierobežotu, lai nesanāks tā, ka uz Āziju vienkārši ceļš ir slēgts vai no Āzijas, tas nebūtu īsti pareizi. Un Kā jūs, Kalas skundze, teicāt, ka mums ir nepieciešama liela, eh, pietiekama caurskatāmība un attiecībā uz virtuālajām valūtām tā tas arī ir. Eh, mani ļoti interesē, kāda grozījuma priekšlikuma nāks no jums, un, ja es pareizi atceros, tad aprīlī, eh, aprīlī jau ir pirmie termiņi, kad jūs varēsiet iesniegt, un tad kopā izskatīsim. Paldies! So tabling... Tātad termiņš grozījuma iesniegšanai ir 21. mārts pusdienlaiks. Tad aprīlī mēs par tiem balsosim. Vēlreiz liels paldies! Un es vēlreiz atvainojos, ja varbūt nedaudz skarbi izteicos šī punkta sākumā par ierašanos laikā. Un tagad pievērsīsimies komiju ziņojumam. Tas ir ļoti labs ziņojums un uh, tur bija daudz dažādu grozījumu, tā kā droši vien zinās, lai viņš paies to pārunājot, bet uh, Es gribu aicināt sekretariātu sazināties ar uh, nākamo uh, runātāju, lai nodrošinātu to, ka viņi ierodas laikā. Nu, tagad došu vārdu Lērai Komī par uh, jautājumu ziņojums par uh, vienotās tirgu stratēģijas izmaiņām. I'm starting to take a speaker's list as well. Nu, tā ka veidot arī runātāju sarakstu. Okay, Lara Comey. Yeah. Okay, sorry. <laughs> Scusate, ma pensavo che. Atvainojiet, bet es domāju, ka kolēģi gribēja runāt. Vispirms jau es gribētu jums pateikties par jūsu līdzdalību šajā darbā. Saņēmu 380 grozījumus, kurus rūpīgi izpētīju, lai panāktu iespējami veiksmīgus kompromisus. Es vēlējos uh, uzsvērt uh, to, cik ļoti svarīgi būtu panākt uh, kompromisu un nav konflikts starp politiskajām grupām, ir tāds kā vadības, ir, ir tā, tā galvenā līnija, kas parādās šajā dokumentā un kas ir pieņemama visām grupām. Pirmkārt, mēģis šim tiesiskajam ietveram ir um, atvieglot um, um, darbinieku uh, dzīvi, nodrošināt viņiem lielāku drošību. Un tad ir daudz uh, grozījumu, kas uh, runā par to, ka ir jāizskauž šīs nepamatotās, nepamatotie netarifu šķēršļi, kā arī jāizskauž jebkas, kas varētu ierobežot uzņēmumu darbību. Daudz grozījumu bija par MVU, daudzi grozījumi sasaucas ar uh, idejām, kas uh, ir svarīgas uh, Eiropas Savienībā, taču ir arī diezgan daudz šķēršļu, ar kuriem cilvēki saskaras, un kas tad ir tie, kas būtu jāizkauž, lai būtu vieglāk izveidot šādus MVU un startup uzņēmumus. Daudzi grozījumi, tātad, kā jau es minēju, runā tieši par um, sarežģījumiem, ar kuriem saskars uh, MVU, piemēram, PVN šķēršļi, piemēram, tātad uh, valstu līmenī varētu piedāvāt uh, vienotu PVN likmi visā Eiropas Savienībā, lai būtu lielāka finansiālā noteiktība Var pieminēt arī struktūra fondus, kosme programmu, kā arī 2020 stratēģiju un citas. Ir tātad jāatbalsta MVU maziem vidēju uzņēmumi, sevišķi tie, kas ir saskārušies ar finanšu grūtībām, kas ir bankrutējuši, jo ļoti bieži um, administrācija savlaicīgi nepalīdz un tas ir, tas rada katastrofāls sekas šiem uzņēmumiem. Sekas, kuras pēc tam izjūtu ļoti daudzi. Tāpat um, ir jāatvieglo procedūras, kas ir saistītas ar patentu iesniegšanu. Un, kā jau minēju, nodokļi, protams, ir ļoti svarīgs jautājums, kā arī tūkošana dokumentu tulkošana arī ir viens no aspektiem, kas būtu jāņem vērā. Tagad vēlētos eh, sīkāk eh, pievērsties eh, vadlīnijai, kurai mēģināšu sakot šajā darbā. Protams, šis ir jautājums, kas būtu rūpīgi jāskata un kas būtu um, jāregulē, taču tajā pašā laikā es mēģināju pārāk dziļi detaļās neiedziļināties. Ir nepieciešams ietekmes izvērtējums, to komisija jau ir sagatavojusi, un drīzumā tas arī tiks publicēts. Būs 12 nedēļu publiskie paziņojumi, kuros tiks atspoguļots dažādu nozaru viedoklis. Runājot tieši par 17. punktu. Tātad komisija, kā jau minēju, ir paredzējusi ietekmes novērtējumu, būs arī publiska apspriede, bet es eh, uzskatu, ka eh, būtu jāsagaida rezultāti no šiem pasākumiem, pirms mēs eh, sīkāk runājam par detaļām. Jo vairāk, jo labāk mēs būsim informēti, jo labāk mēs varēsim par to diskutēt. 24. punkts. Daudz no jums eh, aicina labāk nodrošināt eh, tirgus eh, uzraudzības pakotnes īstenošanu praksē. Protams, ka nevajadzētu regresēt, vajadzētu ņemt vērā to, kas ir padarīts, lai tas nebūtu darīts veltīgi. Kā jau teica arī kolēģi un kā arī minēts eh, vairākos grozījumos, ir eh, jācīnās ar eh, kontrabandu un ar kontrabandas produktiem, lai aizsargātu izcelsmes valsti un ražotājus. Rīt tiksimies ar ēnu referentiem, lai piedāvātu veselu virkni kompromisa grozījumu un teksta versiju. Daudz jau ir saņēmuši provizorisko teksta versiju, bet nu, tas ir tikai sākums, jo šis ir tāds ļoti dinamisks darbs pie ļoti svarīga dosijai. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai mēs pēc iespējas vairāk diskutētu par šiem jautājumiem. Rītā tad mēģināsim par to diskutēt, panākt kompromisus un mēģināsim ņemt vērā visus uh, politisko grupu viedokļus, jo katrai politiskajai grupai ir uh, sava pievienotā vērtība, ko tā var sniegt, un mēs šeit, kā jau minēju, esam viensprāts. Vēlreiz vēlos pateikties visiem, kas iesaistījās šajā darbā, un drīzumā tiksimies eh, arī pēc ēnu eh, referentu sanāksmes. Mārlīna Mici, eh, sociālistu ēnu referente. Viņa slēpjas. Jūs varat nākt tuvāk.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 So, after the move. Jā, nu, pārcēlos. Eh, paldies, eh, priekšsādātājs eh, kundze. Paldies, Lāra, par šo ziņojumu. Es priecājos, ka konstatējāt, ka ir vairāk kompromisu nekā nesaprašanās, un es domāju, ka mēs tikai tā varam panākt rezultātu šajā svarīgajā dosijā tikai tad, ja visas puses un visas dalībvalstis eh, pēc iespējas vairāk eh, saprastu katras politiskās grupas eh, sensitīvo pusi. Es tiešām ar nepacietību gaidu šī svarīgā dosie rezultāts. Es un D grupas ēnu referentes lomā varu uzsvērt to, cik nepieciešama ir tāda uh, holistiska visaptvaroša tirgus uh, uztvere. Ir jāietver uh, sociālās vides un patērētāja tiesību um, uh, plaknes šajā diskusijā, un es domāju, ka ir svarīgi saglabāt tādu tiešu stratēģiju, kurā tiktu saglabātas svarīgās prioritātes, kas būtu uh, Um, darbinieku un patērētāju tiesību nostiprināšana vienotajā tirgu, kā arī papildu iniciatīvu piedāvāšana, kas neprādījās komisijas sākotnējā paziņojumā. Mēs uh, kopā ar kolēģiem iesniedzām 69 grozījumus, uh, un daži kolēģi no SMD arī individuāli iesniedz grozījumus. Uzsvēršu Kas ir svarīgākais šajos grozījumos no mūsu puses? Mēs vēlamies panākt stingrāku zaļu tirgus ekonomiku, kas būtu balstīta uz zināšanām, kas balstītos uz cilvēka vērtību. Mums ir jāstimulē izaugsme, nodarbinātība, patērētāja interešu aizsardzība, kā arī sociālā un vidas dimensija. Jānodrošina darbinieku mobilitāte sociālajā vienotajā tirgu. Jāuzsver arī tas, ka mēs nedrīkstam ļaut vaļu negodīgai uzņēmē darbībai. Tādējādi nostiprinot pašreizēji, tādējādi jānostiprina pašreizējie tiesību akti. Jācīnās ar kriminālām organizācijām un pastkastījušu uzņēmumiem. Jānodrošina maksimāla informācija uzņēmumiem, lai tie varētu veiksmīgi darboties un lai cilvēki varētu viegli sākt uzņēmē darbību. Jāveicina MVU, jānodrošina detalizēts izvērtējums uh, par pašreizēju situāciju un sociālās uh, tautsēmniecības uh, ieguvumi būtu jāuzsver daudz lielākā mērogā uzsvarot eh, to, cik eh, svarīgi ir augsti standarti un patērētāja aizsardzība. Runājot par standartiem, aicinu demokrātiskāku un modernizētāku Eiropas pieju, kurā nedominātu tikai lielie uzņēmumi. Brīvprātīgie standarti un pašregulējums, eh, kam piekrist sociālie partneri, patērētāji aizsardzības organizācijas un citas iesaistītās puses, būtu ļoti svarīga Produktiem um, būtu jānodrošina izcelsmes valstu aizsardzība un um, drošība kopumā. No mūsu politiskās grupas viedokļi ir mm, jāatrod labs risinājums, runājot par dalīto ekonomiku, labāku regulējumu, kā arī jāveic uh, vienots, uh, um, jāizstrādā vienota definīcija par uh, startup uzņēmumiem un citiem uzņēmumiem. Tātad jāveicina arī pakalpojumu direktīvas īstenošana praksē. Uh, un visi jautājumi, kas ar to saistīti. Es saprotu, ka te ir ļoti daudz izaicinājumu, bet tas ir ļoti svarīgs dosie, ļoti svarīgs jautājums, un es tiešām ceru, ka mēs panāksim tādu ziņojumu, kas sniegs labumu visām interesētajām pusēm. Paldies! Lielas paldies! Tagad dodam vārdu Denam no ECR. Paldies priekšādātājs, atzinīgi vērtēju grozījums, jo īpaši no EPP un ALDE, un arī vairākus no zaļajiem kas pauž optimismu attiecībā uz vienotā tirgus stratēģiju un uh, labumiem, ko no tā gūtu darba devēja uzņēmumi un patērētāji. Mums ir vienotais tirgus, kas ir uh, labi attīstīts, mums, piemēram, nav vairs iekšējo tarifu, bet uh, vēl ar vienu ir uh, daudz darba darāms. Manos grozījumos lielākoties ir runa par uh, pievilcīgākas vidas veidošanu uzņēmumiem, uh, netarifu barjeru apkarošanu, īstenošanas procedūru uzlabošanu un uh, pārobežu situāciju risināšanu. Sniegšu vienu piemēru. Es, eh, piemēram, nevaru lasīt eh, sava apvienotās karalistas reģiona avīzi Beļģijā, jo tur ir pārāk daudz reklāmu, un tā skaitā viena no reklāmām, kas ir eh, uzņēmumam, kuram nav uh, fiziskas atrašanās vietas, un Beļģijā tas nav atļauts, līdz ar to es nevaru lasīt savu reģionālo laikrakstu. Nu, un šādas situācijas ir jārisina. Daudz mazie uzņēmumi manā reģionā norāda, ka ir vieglāk tirgoties ar ASV un Kanādu nekā ar Franciju vai Beļģiju. Lielie uzņēmumi šīs barjeras var apiet, un mazie ne. Tāpēc sadalās komisijas pieeja arī pakalpojumiem. Tur ir milzīgs potenciāls. Mums ir jāattīsta pakalpojumu pase, un jāsaprot, kā tā darbosies praksē, un ir jātuvinās. Uh, tādam mm, situācijai, ka prasības ir jāapmierina tikai vienreiz. Nu, un tāpat, protams, ir arī jāmazina birokrātija, jāvienkāršo lietas. Tas parādās ne tikai manos, bet arī citos grozījumos, un es atbalstu eh, tos grozījumus, kur ir runa par sadarbības ekonomiku un eh, to, ka ir eh, jāatver durvis jauniem tirgus spēlētājiem, kas vairos izaugsmi. Negatīvi runājot, man īsti nepatīk ne lauksaimniecības izcelsmes norādes, uh, Manuprāt, tas varētu kaitēt uzņēmumu vērtībai, ja, piemēram, viņu ražošana ir piesaistīta konkrētam apgabalam. Tas nozīmē, ka viņi nevarēs pārdot savu uzņēmumu ārpus šī apgabala. Nu, un es te nonāku pie politiska rakstura atšķirībām. Es negribu būt provokatīvs, bet tā pašā laikā mēs arī citos ziņos risinam līdzīgas jautājumas. Man mazliet žēl dažu sociālistu kolēģu īstenotās pieejas. Viņuprāt, risks un sabrukums ir katrā komisijas darbībā. Nu, piemēram, izmaiņas tādas, kā tā vietā, lai teiktu, support strategy, notes strategy, tātad nevis atbalstīt, bet tikai pieņemt zināšanai, un eh, tāpat arī tur, kur ir runa par eh, korporatīvo situāciju un uh, tādiem apbalvojumiem, kas varētu likt domāt, ka MVU ir negodīgi uzņēmumi, piemēram, arī sastajā punktā, kur ir runa par mikro uzņēmumiem un kur tā varētu būt iespēja apiet dažādus standartus, vai arī 13. punktā, kur ir runa par sadarbības ekonomikas labumiem, sociālists saredz daudz dažādu problēmu, kas varētu ietekmēt tradicionālos uzņēmējdarbības modeļus. Nu, un te ir runa par uh, nereti tādiem modeļiem, kas rada papildu izmaksas patērētājiem. Nu, un tāpat arī, piemēram, kreisie norāda, ka pakalpojumu pasta vispār nav vajadzīga, pirms viņi vispār saprot, kas tas ir, jo tur varētu rasties eh, problēmas ar um, darba ņēmēju tiesībām. Nu, lūk, no kreisiem dzirdamā retorika liecina, ka mums ir nepieciešama plašāka sadarbība, labāka likuma piemērošana, tā skaita arī pakalpojumu direktīvā. Nu, un uh, tā ir reakcija uz tādu, manuprāt, diezgan labu pamatotu vienotā tirgus stratēģiju. Šobrīd izaugsmē īsti labi neattīstās Eiropas Savienībā, un nu, nereti uzņēmumi drīzāk skatās pāri okeānam nekā 20 km tālāk pāri robežai, lai pārdod savus pakalpojumus. Tāpēc mums ir nepieciešams labāk darbojošamies vienotais tirgus, ir vajadzīgs darba vietas Eiropā, un vienotais tirgus ir iespēja kā tās radīt. Nu, un man gan izvēl liekas, ka, piemēram, kreisie spēki nevēlas risināt līdzsvar trūkums starp lielajiem un mazajiem uzņēmumiem. Šobrīd Eiropas Savienībā mazie uzņēmumi nerad tiek sodīti un lielajiem ir priekšrocības. Mēs cenšamies to risināt un padarīt situāciju labvēlīgāku mazajiem uzņēmumiem. Nu, jautājums ir, kāpēc kreisie nav ar mums uz vienu viļņu, tā teikt. Paldies! Un droši vien kāds to vēl gribēs komentēt vēlāk, Kalas kundze vārds. Paldies! izsakos Gogo kunga vārdā, viņš ir uh, ēnu referents šim ziņojumam. Viņa prāta uh, ziņojums būtu jāskata pozitīvā gaismā, attiecībā uz vienotā tirgus sasniegumiem, un ir jābūt ambicioziem attiecībā uz jauniem mērķiem. Uh, viņš norāda kaldas gadījumā startupu veicināšana, digitālā tirgus veicināšana, jaunu biznesa modeļu veicināšana un tirgus atvieglošanas pasākumi ir prioritāte. Viņš atbalsta arī savstarpējās atzīšanas principu pakalpojumu pasis ideju un atbalsta tos grozījumus, kas ir vērsti uz vienotā tirgus informācijas sistēmas stiprināšanu un arī pašreizējiem marķēšanas noteikumiem. Tiek uzsvērts, ka Alta neatbalstīs tos grozījumus, kas cenšas paplašināt ziņojumu aptvērumu, ietvarot arī citas komitejas, piemēram, nodarbinātības komiteju. Daudzos grozījumos runa par sociālajām tiesībām, sociālo dempingu, nodarbinātības apstākļiem. Uh, Mūsuprāt, visaptvarošu pieeja nenozīmē to, ka mēs mm, sākam jau darboties citu komiteju kompetencē. Šobrīd eh, Eiropas Savienībai nepieciešams darba vietas. Dažos grozījumos ir runa par ilgtspējīgām, kvalitatīvām darba vietām, bet nē, galvenais jau ir darba vietas. Nu, un eh, daudz grūzījumu ir vēsti uz eh, tādiem jautājumiem, kas ir tikuši gari un plaši pārunāti TSM ziņojuma ietvarā. Un Golo kungs uzskata, ka daudz no eh, šīm te eh, izmaiņām var tikt risināts tikai runājot par teksta galīgo versiju, un es gribu izteikties arī savā vārdā. Varu atbalstīt un pilnībā pievienoties Gogonu un DSM teiktajam patiesībā mazliet apkaunojoši ir tas, ka parlaments atkāpjas savā nostājā pāris mēnešu laikā, tāpēc vien, ka stratēģija ir mainīts nosaukums. Dēsen ziņojumā bija gan skaidrs, ka nav vairākuma parlamentā attiecībā uz uh, um, tādu pašnoteikumu piemērošanu sadarbības ekonomikai. Mums viss ir uh, jāpiemēro digitālajam laikmetam un es eh, neesmu līdz šim dzirdējusi nekādas žēlabas attiecībā uz eh, patērētāju aizsardzības sadarbības ekonomikas ietvarā. Viss šīs te jaunās platformas eh, patērētāju aizstāvības organizācijām ir tīkamas un nereti vairo arī patērētāju labklājību. Šo platformu idejas pamatā ir patērētāju labklājība. Ja patērētājiem šīs platformas nepatīk, nu tad arī viņu uzņēmē darbība izsīkst. Šobrīd sadarbības ekonomika ir pašā attīstības sākumā un eh, tā piedāvā lieliskas iespējas. Eiropā ir eh, ļoti daudz talantu un lielisku ideju, kam eh, nav iespējas attīstīties un uzņemt apgriezienus. Nerad šāds idejas paliek nacionālā līmenī. Un mums tas ir jāņem vērā, ir jārisina dažādās barjeras, piemēram, ja runa ir par drošu autorizēšanos tiešsaistē, tāpat arī nodokļu nomaksu un dažādām apdrošināšanas schēmām. Komisijai ir jāspēj īstenot vienotā tirgus pieeja arī sadarbības ekonomikā, jo nu šobrīd ir tā, ka tikai lielie uzņēmumi var tikt galā ar dažādajiem noteikumiem, savukārt eh, darbību, nu pat uzsākuši uzņēmumi nespēja pienācīgi attīstīties. Nu, un eh, vajadzētu domāt par eh, to, ka mēs virzītos uz priekšu ātrāk nekā ik pa trim gadiem. Atslēga efektīvam vienotajam tirgumu, un šeit es nerunāju par sadarbības ekonomiku, bet gan par vienoto tirgu kopumā. Šeit viss pamatā ir harmonizācija. Es saprotu, ka harmonizācija ir vārds, kas eh, nav pārāk lielā cieņā, tā kā varbūt, ka komisija varētu izdomāt jaunu vārdu. Uh, Bet nu, minimālā harmonizācija ir eh, padarījusi Eiropu birokrātisku, veidojot dažādas noteikumu uzslāņojumus. Mums ir jākoncentrējas uz to, lai dalībvalstu likumdošana būtu iespējami saskaņota. Un eh, es arī esmu piedāvājusi grozījumus, kas atspoguļo šīs idejas. Mums ir eh, jāiedomājas sevi uzņēmumu. Uh, lomā uzņēmumi, kas vēlas eh, domāt un darboties globāli, kas vēlas eh, tirgot savus produktus Eiropas vienotajā tirgū. Sākumā viņi darbotos eh, lokālā līmenī, tad Eiropas un gal galā globālā līmenī, bet ir uzņēmumi, kas jau no paša sākuma domā globāli, jo īpaši jau startup uzņēmumi, varbūt viņiem ir nišas produkts, kam ir globāls tirgus, bet nav pietiekami liels vietējais tirgus, nu, un tā ir liela atšķirība. visi šie slāņi, par ko mēs domājam, nu, un minimālā harmonizācija faktiski kavē attīstību un mazo un vidējo uzņēmumu attīstību Eiropā. Paldies! Paldies, Džulija Reida! Paldies, priekšādātāji! Pirmkārt, jau paldies arī referentēji par to, ka šis ziņojums tiek virzīts uz priekšu, diezgan raiti, manuprāt, ir labi, ka parlaments nosaka savu nostāju jau agrīnā stadijā. Es atvainojos, ka nevarēšu piedalīties ēnu referentu sanāksmē. Tāpēc uh, mēģināšu izcelt dažus savus grozījumus, kur, manuprāt, uh, jau ir piedāvāti kompromisa grozījumi, kur uh, tomēr mani grozījumi nav pietiekami ņemti vērā. Pirmkārt, Astotais punkts eh, - piekļuvu finansējumam. Tas ir ļoti svarīgs punkts, un eh, mēs piekrītam referentu galvenajai domai, bet mūsu prātā 123. grozījums, eh, ko piedāvājam, vēl nav līdz galam ņemts vērā, un to vajadzētu iekļaut. Tur runa ir par crowdfunding finansējumu iespējām ir nu, diezgan svarīgi, ka tad, kad ir pieejami inovatīvi risinājumi finansējuma jautājumiem, jo īpaši jau sabiedriskas intereses projektiem, nu, tad Eiropas Savienībai būtu jālikvidē šķēršļi, kas varētu pastāvēt. Tādējādi ļaujot izmantot crowdfunding arī pārobežu projektos. Līdzīgi ir 16. punktā, kur ir runa par standartiem esam iesnieguši grozījumu numur 193. Tajā ir runa par eh, komisijas jau paveikto darbu šajā jomā. Piemēram, mūsuprāt, ir svarīgi izcelt eh, sabiedriskās konsultācijas par standartiem vienotajā digitālajā tirgū. Ir svarīgi vienmēr nesākt diskusijas no nulles, bet gan balstīties uz jau izdarīto darbu šajā jomā. Un tāpat mēs gribam uzsvērt arī to, ka ir nepieciešama līdzsvarota pieeja, kas ļauj MVU īstenot atvērtus standartus un ir jābūt iespējai standartus veidot tā, lai tie būtu viegli īstenojami mikro uzņēmumos un MVU. Astoņpadsmitajā punktā, kur ir runa ar, par patentiem. Tas ir 223. grozījums šobrīd, arī tas nav ņemts vērā. Es domāju, ka arī šeit mums vajadzētu atzīt to, ka patentu sistēma ir eh, viens no veidiem, kā uzņēmumi var eh, izstrādāt inovācijas un arī nodrošināt tām zināmas garantijas. Uh, bet ir eh, daudz citi atvērti modeļi, kas arī attīstās pēdējā laikā, un tas arī saskaņa ar to, ko parlaments ir eh, darījis citās jomās, eh, piemēram, Open Science iniciatīvas veicināšana. ir skaidrs, ka nepieciešama līdzsvarota pieeja un nevajadzētu patentu sistēmu piedāvāt kā vienīgo iespējamo risinājumu inovāciju gadījumā. Līdzīgi arī 24. punktā mums ir zināmas šaubas eh, par to, cik eh, svarīgs ir eh, valsts izcelsmes norādes, izcelsmes valsts norādes. Tur gribētos līdzsvarotāku tekstu. Bet vēl jau svarīgākas ir mūsu bažas attiecībā uz 29. pāntu par ģeobloķēšanu. Te es gribētu pievienoties tam, ko teica Kālas kundze, jo tiešām svarīgi, lai mums būtu saskaņotība dažādajos ziņojumos, eh, kur ir runa par vienotā tirgus stratēģiju un digitālā tirgus stratēģiju. Geobloķēšanas eh, pozīcija ir tikusi pieņemta ar plašu vairākumu, un arī diskusijās, kas mums jau ir bijušas par ģeobloķēšanu šajā komitejā, vienmēr ir ticis uzsvērts, ka mums ir uh, jātuvinās tam, lai mēs varētu noteikt, eh, kas varētu būt pamatot vai nepamatot ģeobloķēšanas gadījumu. Mums nevajadzētu tikai aicināt komisiju to visu noteikt. Un tāpēc man ir eh, žēl redzēt, ka mūsu 363. grozījums eh, nav vispār ticis ņemts vērā. Tur ir runāts par šo jautājumu. Es domāju, ka pirmkārt mums jau ir nepieciešams tiesību aktu priekšlikums Nu, un teksts ir vēl vājāks nekā sākotnēji piedāvāja referents. Šitā, šis te uzsvars uz eh, likumdošanas reformu ir ļoti svarīgs, arī sasaucās ar eh, digitālā tirgus ziņojumu. Nu, un eh, mums ir nepieciešams spēcīgas uzraudzības un izpildes normas, tā lai jebkādos nepamatotas diskriminācijas gadījumos arī risinājums būtu pietiekami ātrs un balstīts drīzāk uz juridiskām prasībām, nevis kaut kādiem vienpersoniskiem uzņēmēju lēmumiem. Lai mēs varētu atbalstīt gala ziņojumu, mums ir ļoti svarīgi, lai tiktu ņemti vērā punkti par ģeobloķēšanu un lai viss būtu saskaņoti arī ar digitālā vienotā tirgus stratēģijas rezultātiem. Protams, ar nepacietību gaidām iespēju sadarboties ar referentu un citām grupām šajā ziņojumā. Mēs domājam, ka īpaši jau sociālistu grupai ir ļoti būtiski papildinājumi padomā, kas uzsver arī sociālo un vides dimensiju vienotā tirgus stratēģijā. Mēs nedomājam, ka ir iespējams runāt par vienotā tirgus stratēģiju, nepievēršot uzmanību plašākai ietekmei uz sabiedrību. Uh, Nu, un mūsuprāt, tas viss arī sasaucas ar to, ko ir prezentējis Montīkungs komitejā. Lūk, ar to arī beigšu un gaidu turpmāko darbu pie ziņojuma. Okay, um, the next is, is... Marko Zula. Grazie, prezidente. Grazie alla... Paldies, priekšsādātājs kundze. Paldies arī referentei. Es gribētu Vispirms eh, jau atgādināt to, ko esmu vairāk kārt uzsvēris. Proti, visi praktiskie ieguvumi un aizsardzība, ko nodrošina vienotais tirgus, tam visam ir jābūt saprotamam lietotājam. Pretējā gadījumā mēs ieguldīsim ļoti lielu enerģiju, kas eh, nedos nekādu labumu. Vienotā tirgus eh, struktūras ietveros ir jādara viss iespējamais, lai nebūtu pretrunu šādā uh, rakursā, jo ja nu viens puses uh, ir šīs iespējas, bet no otras puses patērētāji tās nesaprot, tad tas ir liels uh, šķērslis. Ja mēs runājam par MVU un um, konkurētspēju, tad ir jādara viss iespējamais, uh, lai šiem maziem vidējiem uzņēmumiem būtu tie paši spēles noteikumi. Es runāju šeit par uh, nodokļu sistēmu, par uh, kredītiem, par uh, līdzekļu piešķiršanu, kā arī citiem aspektiem, kas ir uh, jāpadara optimāli šiem mazajiem uzņēmumiem un arī jaunajiem uzņēmumiem. Nevajadzētu tajā pašā laikā arī izmantot protekcionisma metodes, izmantojot tādas paralēlās metodas, kā piemēram geobloķēšanu Uzskatām, ka jautājums par izcelsmes valsts eh, norādīšanu būtu tiešām ļoti padziļināti jāskata, attiecinot uz vairākām nozarēm, gan eh, amatniecību, gan rūpniecību, ne tikai lauksaimniecību. Tādējādi patērētājiem ir jāapzinās, eh, kāds ir šis pakalpojumu loks, no kurienes tas cēlies. Un vispēcot runājot par kolaboratīvo ekonomiku. Tas ir tautsēmniecības sektors, kas ļoti ātri attīstās, daudz ātrāk nekā visi tie noteikumi, par kuriem mēs šeit diskutējam. Tādiem mums jābūt elastīgiem savos uzskatos un jābūt pieejai, kas palīdzētu jau anticipēti raudzīties uz uh, notikuma attīstību. Tādēļ uh, jāpielāgo noteikumi un jāparedz jaunas uh, līguma formas, kas varētu sasaukties ar nākotnes attīstības tendencēm, kliedējot visus šķēršus, ar kuriem pašlaik saskars spēlētāji. Un Mums jādara viss iespējamais, lai mēs izveidotu tādu visaptverošu pieju, visaptverošu ietvaru, kas palīdzētu nozarei attīstīties. Francijas finanšu ministrs teica, ka šobrīd ir daudz vieglāk atrast klientus nekā vadītājus. Uh, Tādēļ mums ir tas jāpaturprātā. Paldies! Is anyone wanting to speak from the e- Vai no e NF kāds vēlas izteikties? Nē. Nu, tādā gadījumā man ir runātāju saraksts. Stālā, um, Madam Borosan, Indigo Galpēc, uh, Nicola Dante, Sergio Cofferetti, Adam Sandfield, Andrea Schwab and myself. Is there anybody else who would... Vai vēl kāds vēlētos izteikties? Nu, tad tā. Sāksim tādā secībā, kā cilvēki pieteicās. Marija, bet īsi. Paldies. Viki. Es gribētu paskaidrot kādu lietu. Tas, ko Daltona kungs norādīja Mani diezgan ļoti pārsteidza. Geogrāfiskās izcelsmes norādes nenozīmē, ka jūs varat produktu tirgot tikai tajā reģionā. Valstī, no kuras es nāku, mēs, eh, piemēram, šādus produktus eksportējam uz eh, Angliju. Un gribu atbalstīt to, ko teica komija kundze. Referencē runāja par visiem priekšlikumiem, kas eh, varētu novest pie taisnīgāka vienotā tirgus, koncentrējoties uz MVU un mikrouzņēmumiem. Mani un mani kolēģi grozījumi ir vērsti tādā pašā virzienā. Mēs nerunājam tikai par labāku regulējumu, bet arī par labāku īstenošanu. Un tieši tāpēc arī dažos grozījumos es minu to, ka komisijai būtu jākoncentrējas uz taisnīgāku, godīgāku konkurences tirgu un ir jāizteno tirgus uzraudzību, lai saprastu, vai likumdošanas īstenošana praksē reāli darbojas un tiek īstenot laikā. Un vai tas nerada papildu problēmas MVU? Vai arī tirgus informācijas sistēmas veicināšana ir svarīga? Un es domāju, ka sabiedriskā sektora darbinieku apmācība, to darbinieku, kas ir iesaistīti likumdošanas īstenošanā, ir ļoti svarīga. Es eh, domāju, ka mūsdienās MVU nav tik daudz savu eh, iespēju, eh, kā lieliem uzņēmumiem, piemēram, piedalīties valsts iepirkumā un mums nevajadzētu ignorēt eh, tādus taustāmākus, konkrētākus atbalsta pasākumus. Eh, piemēram, eh, ir runāts par dažādiem atbalsta pasākumiem MVU un mikro uzņēmumiem. Un ir jāveicina MVU iespēja darboties starptautiskā līmenī, par to nekas daudz nav teikts. Mums ir eh, jādara viss, lai mēs varētu nodrošināt to, ka mūsu MVU spēj darboties eh, globālā līmenī. Protams, ka tā grozījumi ir daudz, daudz no tiem ir labi, un daudz no tiem sakrīt ar mūsu domu gaitu un eh, runā par godīgāku, ētiskāku uh, vienoto tirgu un atbalstu arī MVU un mikro uzņēmumiem. Nu, un Dalton kungs, es jums varu paskaidrot, ko vairāk par geogrāfiskā izcelsmes norādēm pie kādas kafijas tās. Paldies! Catherine Steiner. Thank you, Madam Chairwoman, and thank you to Katrīna Štailera. Paldies referentiem, ēnu referentiem. Šī ziņojuma svarīgumu nevar pārvērtēt, un iešējā tirgu tas var ietekmēt ļoti nopietni. Un viena lieta, ko mēs varam līdzsvarot ar sociālām tiesībām, ir piekļuva tirgumu un līdzsvars ar sociālajām tiesībām, un manuprāt, ir ļoti labi, ka referents meklē kompromisus attiecībā uz grozījumiem, un ļoti labi, ka tas viss ir iekļauts šeit. Ir vairāk aspektu, par kuriem es gribētu runāt, runājot par pašu stratēģiju, par celtniecības pakāpojumiem, un mēs ar vien vairāk un biežāk runājam par standartizācijas jautājumiem, uh, Un standartizācija, protams, ietekmēs ļoti daudzus aspektus, un uh, referents šeit dod jaunu vērtību. Runājot par uh, intelektuālā īpašuma tiesībām, ir ļoti svarīgi apzināties šos momentus, un kompromisa grozījumi, kas tiks panākti, noteikti būs ļoti vērtīgi, un tad redzēsim, kā mēs varam veicināt iekšē, iekšējā tirga, tirgus attīstību nākotnē. Paldies! Borisson. Thank you very much, Madam President. Uh, dear colleagues, there are many elements in. Borsāns kundze, paldies. Uh, šeit ir ļoti daudz dažādu elementu šajā ziņojumā, taču uzsvēršu tikai to, ko minēju savos grozījumos. Manā izcelsmes valstī, proti Horvātijā, tika veikts pētījums par to, cik eh, svarīgi ir uzlikt marķējumu uz produkta. Vairāk kā 70% patērētāju teica, ka viņiem marķējums ir ļoti svarīgs. Mazāk kā 1% nebija svarīgi, no kurienes uh, nācis produkts. Marķēšana ir svarīga patērētājiem, arī mazajiem uzņēmumiem. Tas palīdz eh, veicināt viņu atpazīstamību. Šajā komitejā mēs eh, apzināmies to, cik eh, liels darbs jāiegūda, lai atbilstu augstajiem Eiropas standartiem produktu drošības ziņā, un tajā pašā laikā ir nepieciešami šie maķējumi. Runājot par geogrāfiskās izcelsmes eh, marķējumu ne lauksaimniecības produktiem, es domāju, ka mums būtu jābeidz eh, eh, izturēties tā atturīgi pret šo jautājumu. Vairākos gadījumos mēs šajā iestādē parlamentā esam dzirdējuši sūdzības par to, cik grūti ir aizstāvēt izcelsmi un pirmas zīmi Tātad vajadzētu tiešām mazināt šo atturību, atturību un aktīvi pievērsties šim jautājumam. Un visbeidzot, eh, saprotu, ka varbūt nav tik viegli eh, saprast eh, šo jautājumu, taču Horvātijas iedzīvotāji ir nobežījušies par to, ka ir pārtiks produkti, kas viņu mājās ir sliktāks kvalitātes nekā tie paši produkti, kas ir citās eh, valstīs. Ceru, ka atbalstīsiet mans grozījums. Paldies! Nākamā runātāja Halpelškundze. Paldies! Vispirms vēlētos atbalstīt eh, visus kolēģis, kas atbalstīja referenti par ieguldīto darbu. Es domāju, ka mēs pilnīgi noteikti varam teikt eh, to, ka Šis jautājums ir visaptveroši izskatīts, detaļoz, detalizēti, un es domāju, ka man nav tādu vispārēju komentāru par šo jautājumu. Domāju, ka viss jau ir pateikts, taču vēlētos pievērst referents e, uzmanību vienam konkrētam jautājumam, proti 17. punktam un grozījumiem, kas attiec uz šo punktu. 20 ir e, tas grozījums, ko es esmu iesniegusi pati. Uh, un vēlos tātad izsvē, um, izcelt tieši šo 220 uh, grozījumu. Es domāju, ka mūsu visu interesēs, un, un arī komisija to teikusi, ka mums ir jānodrošina tas, lai tieši šis SPC tiktu piemērots un lai tas uh, tiktu skaidri atspoguļots tiesību aktos. Es domāju, ka tas ir uh, ļoti svarīgi arī ģenēriskajiem un bioloģiskajiem medikamentiem. Eiropas uh, medicīnas nozara, kas ir iesaistīta šo zāļu ražošanā, eh, šai nozarei ir jābūt konkurētspējīgai. Ungārijā, no kurienes nāku es, eh, šī nozara ļoti svarīga. Mums ir nepieciešams lielas eh, tehniskās zināšanas, lai varētu strādāt šajā jomā, mums nepieciešami augsta līmeņa eksperti, protams, un tas ir neapšaubām ļoti svarīgi Eiropai, jo šī nozara var piesaistīt kompetentus cilvēkus. Eh. Mēs šeit runājam par darba vietu radīšanu, par eh, stratēģijām, no visiem šiem viedokļiem. Uh, Mums ir ļoti svarīgi runāt par šo jautājumu, neizvairīties no šī jautājuma un nodrošināt izaugsmi Eiropā tieši šajā jomā. Lūk, tas ir tas, ko mēs vēlamies. Mums ir nepieciešams šīs garantijas, šīs iespējas, un es esmu pārliecināta, ka referenti mūs atbalstīs par šiem grozījumiem šajā tekstā. Paldies! Nākamais runātājs. Dantikungs. Paldies, priekšādās kundze. Gribēju pateikties referentei eh, Lārai Komi un pateicos arī Mici kundzei un referentei, kas ieguldīja ļoti lielu darbu, lai koordinētu mūsu grozījumus. Mēs sagatavojām veselu virkni dažādu grozījumu, mm, kurus eh, iesniedzām tātad vairāki deputāti kopā. Un ceram, ka tie palīdzēs mūsu referentē. Tur bija vairāk jautājumi. Pirmkārt, vienotā tirgus sociāla ekonomika. Nici kundze iesniedz veselu grozījumu par šo jautājumu. Es domāju, ka mums šis jautājums būtu tiešām jāiekļauj šajā ziņojumā. Pašlaik tas tā nav. Domāju, ka varēsim ieguldīt diezgan lielu ārtavu šajā jautājumā. Uh, Otrais jautājums. Mums ir mutisks jautājums parlamentam. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Runēt par konkrētām saistībām, kuras komisija ir jāuzņems. Es domāju, ka mums ir jāuzsver tieši šis elements, jo tas ir tautsēmniecības eh, ļoti svarīgs eh, pīlārs un tas ir arī ļoti svarīgs elements eh, visai mūsu pasaules daļai, visai Eiropas Eiropai. Un runājot uh, par um, geogrāfisko izcelsmi citiem produktiem, ne tikai lauksainiecības produktiem, es domāju, ka ir 50, jāpatur prātā, ka bija 50 pret 50 atturējās uh, par uh, šo jautājumu. Un, uh, Tādēļ komisijai vajadzētu aktīvi pievērsties eh, šī jautājuma skatīšanai un ļoti stingri uz to raudzīties. Vēl viens jautājums, eh, kur vēlējos uzsvērt, eh, ir jautājums, kurā ir iesniegts Marlēnas grozījums. Jau tas ir jautājums par tā saucamo made in ražots. Tātad par izcelsmes valsti. Šeit runa ir par dažādām interesēm, dažādiem atšķirīgiem mērķiem, taču mēs esam nedaudz pārsteigti par pētījumiem, eh, kuru, eh, kuri liecina par to, ka ir eh, tik daudz lietu, kas varētu sniegt labumu Eiropas Savienībai, taču joprojām nekas netiek darīts likumdošanas jomā. Es ceru, ka visi šie jautājumi tiks iekļauti arī gala tekstā. Paldies! Sergio Coferetti. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlētos uh, eh, apsveikt Lāru, jo domāju, ka viņai ir bijis ļoti grūts darbs, un es domāju, ka vēl daudz grūta darba priekšā, lai apvienot visus šos uh, kompromisus. Vēlētos uzsvērt divas uh, svarīgas lietas. Pirmkārt, cilvēku tiesības, patērētāju tiesības, kas šeit parādās. Ir ļoti daudz uh, grozījumu, kas uh, iesniegti tieši par šo jautājumu, jo tas ir ļoti svarīgs jautājums. Mūsu pieņemtajai izvēlētajai sistēmai un izvēlētajam ceļam ir jābalstās uz diviem pīlāriem. Pirmkārt, kvalitātei, tiem pakalpojumiem un produktiem, ko piedāvājam. Un šajā kontekstā ir jāatzīst cilvēku tiesības, fundamentālās tiesības, kas ir sociālās kohēzijas eh, ļoti svarīgs elements. Un tas vienmēr ir bijis eh, jau kādas mazas vai lielas eh, tautsemniecības konkurētspējas pamatakmens. Es domāju, ka Eiropas Savienības nākotnē tas ir ļoti svarīgi. Un arī vienotajam tirgum tas ir vitāli svarīgs jautājums. Otrais jautājums savukārt ir par konkrētāku lietu. Pirms eh, neilga laika pirmīt Galbēlts kundze eh, runāja par eh, medikamentiem. Nu, neviens jau neapstrīda to, cik svarīgi ir patenti, taču ir tāds uh, Eh, ir jāievēro tāds eh, vispārīgs eh, noteikums, proti nodrošināt aizsardzību pateicoties patentam, laižot apgrozībā un sākot ražot šos medikamentus. Parlaments jau divreiz ir uzdevis jautājumu par šo lietu, un es domāju, ka ģenērisko medikamentu ražošana ir jautājums, kurš jāskata rūpīgāk divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, ir jāievēro intelektuālo īpašību aizsardzība un patentu aizsardzība. Tas arī saistīts ar to, ka mums būtu jāmēģina izvairīties no uzņēmumu delokalizēšanas jo, kā zināms, šī ir tendence, kas eh, šobrīd ir aktuāla. Parlaments varētu šādi, eh, tādējādi tad kavēt šo deleko, delokalizēšanu, aizsargāt eh, patentu un nodrošināt produktu ražošanu šeit. Paldies, nākamais nākās. Ādam Šefeld. Paldies, priekšsēdētāji. Ziņas, par kuru mēs šodien runājam, ir ļoti kvalitatīvas. Un esmu ļoti gandarīts ar to, ka ziņojumā ir dažādi virzieni, dažādi aspekti iekļauti, un jā, ir arī grozījumi, tad uh, tie ir ļoti konkrēti. Te pašā laikā varam teikt, ka kopumā varbūt zināmi trūkumi No manas puses ir 23 grozījuma priekšlikumi. Gribētu pievērst uzmanību tikai atsevišķiem grozījumiem, varbūt kādiem trīs, un varbūt pat nerunāšu par konkrētiem grozījumiem, bet par zināmām šaubām. Šodienas diskusijā varam teikt, ka esam daudz runājuši par geogrāfiskajām norādēm. Tā, tas nav principiāls jautājums šajā ziņojumā, bet izskatās, ka ir tik daudz deputāti, kas ir izteikušies, viņi runā tieši par to, izskatās, ka šis jautājums ir ļoti, grū, ir ļoti svarīgs un neatrisināts. Ir vairāki grozījumi, kas vispār gribētu izsvītrot šo jautājumu noziņojumu, bet uh, mēs runājam par geografiskajām norādēm. Uh, tad, kad runājam par lauksaimniecības produktiem, produkti, kas nav kas ir pārtiks produkti. Un ir skaidrs, ka, eh, ja mēs runātu par eh, saražotiem produktiem, par industriāliem produktiem, tad tā situācija ir savādāka. Tas, kas šeit ir vissvarīgākais, ir jautājums par kvalitāti. Jo, ja ar geogrāfiskajām norādēm tiek ka, tiek nodrošināta kvalitāte, bet kas īsti garantē šo kvalitāti? Vai tā ir geogrāfiskā vieta, vai tā ir kāda ēka, vai arī konkrēts uzņēmums? Nu, tomēr ir tā, ka tas ir uzņēmums, kas garantē šo kvalitāti, šis, šīs uzņēmums ir saražojis šo produktu, un šo produktu attiecīgi reklamē un pārdot. Un ir tā, ka katrā geogrāfiskā vietā var strādāt vairākas, vairāki uzņēmumi, vairākas firmas, Un mēs pēdējā laikā esam daudz runājuši arī par, par zīmoliem, un ir daži gadījumi, kad uh, produkts, protams, tiek saražots citur, nevis tur, kur atrodas uzņēmuma, uzņēmuma galvenā mītne. Tas var būt citur Eiropā, citur Eiropas Savienībā, arī vispār citur pasaulē. Nu, piemēram, ja es pirktu Mercedesu, vai jūs uzskatīsiet ka šis ir Mercedes, vai jums svarīgākais būtu tas, kur šis Mercedes ir saražots, varbūt Brazīlijā, varbūt Indijā? Nu, visticamāk, jūs skatāties uz to, ka Mercedes vispār ir labs produkts. Louis Vuitton, piemēram, ir vēl viena firma, kas saražo, piemēram, somas, un ir, vai varam teikt tā, ka Louis Vuitton uh, somas netiek pirktas tikai tādēļ, ka dažas no tām ir saražotas tā, tā zemē? Nu, nē, Louis Vuitton attiecīgi garantē kvalitāti, viņi garantē savu dizainu un tā tālāk. Viņi ir tie, kas garantē. Tātad vēlreiz atkārtošu, ne jau vieta, ne jau ēka, ne jau valsts garantē kvalitāti, bet ražotais. Un man var par to ir jārunā. Nerunāsim tagad par uh, izmaksām, jo ir skaidrs, ka, lai mazie uzņēmumi varētu izmantot geogrāfiskās norādes, viņiem maksātu daudz. Tika runāts arī par falsificēšanu Nu, piemēram, nu, runāsim par to pašu somu. Tā aizemē saražota soma, ja viss ir oficiāli, tā ir tā pati firma, kas reāli ir saražojusi, viņi ir uh, oftā parakstījušies, bet atgriežamies uz uh, uh, to pašu tā aizemē, runāsim par Ķīnu. Un uh, tur arī kaut kas tiek saražots, uh, tas ir pakaļdarījums, pa, pa, pakaļdarinājums, tā ir falsifikācija. Uh, Un tur, protams, nebūs norādīts, ka vispār jūs esat nopircis neīstu produktu. Nu, jautājums vienmēr ir par to, vai tas ir oriģināls produkts vai uh, tas ir viltots produkts. Jautājums tika pacelts arī par regulētajām profesijām. Atvainojiet priekšsēdētāju, ka es tik daudz runāju, bet man ir tiešām ko teikt. Piefiksēšu tikai tos jautājumus, kas man ir ļoti svarīgi. Tad regulētā, regulētās profesijas. Tad vēl bija jautājums par inovatīvo uzņēmumu definīciju. Manuprāt, ir tā, ka jo mazāk ir regulējuma, jo lielāka ir iespēja, ka Eiropā attīstīti, attīstīsies inovācijas. Un definīcijas, manuprāt, ļoti apdraud kaut ko, jo definīcija ir uh, derīga tikai tad, kad tā ir slēgta, kad tā ir pabeigta, jo, ja definīcija ir atvērta, uh, tad sanāk tā vairs nav definīcija, un līdz ar to varētu rasties šī problēma, ka, ja definīcija ir atvērta, tad definīcija neko nedod, bet ja definīcija ir slēgta, tad līdz ar to kāds uzņēmums, kas ļoti labi darbojas inovatīvā nozīme, infa, inovatīvā nozarē, viņi vienkārši neietilpst tajā definīcijā. Jābūt uzmanīgiem. Dažās valstīs mazie vidēji uzņēmumi tiek definēti dažādi, un šeit es gribētu nākt klājā ļoti konkrētu priekšlikumu, uh, par to, ka varbūt mēs varētu šo jautājumu risināt. Varbūt mēs varētu izmantot nodokļu ievākšanas sistēmu līdz patēriņš. Vēl viena problēma. Tieši tāpat kā ar inovatīviem uzņēmumiem, arī šeit rodas problēmas. Manuprāt, būtu nepieciešams saprast, par ko mēs vispār runājam, jo jo regulējumā vairs netiek runāts par to pašu. Ja ir kāds cits aspekts, kā līdz patēriņš, tad sanāk tā, ka tur vairs nebūs nekāda risinājuma, vai mums vispār šāda veida rīcība ir vajadzīga, vai tas ir tādēļ, ka mēs vienkārši nevēlamies, un pašā nobeigumā teikšu, es nezinu, protams, kā tur ir šobrīd saruna procesā un vienošanās par kompromisiem um, rodas tādas dīvainas lietas, piemēram, mēbeles šajā dokumentā. Nu, tad varbūt būtu labāk, ja dokumentā nebūtu konkrēti runāts par konkrētu nozari, piemēram, mēbelēs. Lūdzu, Andrē Švāb. Paldies priekšādātai pavisam īsi. Pirmām kārtām paldies par lielisku darbu mūsu referentei, arī par to, ka viņa eh, par kompromisiem un grozījumiem strādā ļoti, eh, ļoti labi. Vēl viena lieta ir tāda, ka lielāk, ka vairākums atbalsta šo ziņojumu, arī tas, ka visas politiskās grupas saprot, ka iekšējais tirgus ir mūsu kopīgais darbs, un nevar būt tā, ka iekšējais tirgus kaut kā īpaši izceļ atsevišķas valsts vai atsevišķas politiskās kustības. Manuprāt, šeit ir jāmeklē īsta līdzsvars ar jautājumiem, kas šobrīd tiek iekļauti, Bet ir ļoti svarīgi, lai tie, uh, tās tiesību normas, kas jau eksistē, tiktu labāk piemērotas, un uh, komisāri darbojas kā arī šajā jomā, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs īstenotu tās tiesības, kas jau eksistē, lai iekšējais tirgus varētu labi darboties. Tā, lai visas iesaistītās puses varētu turpināt darbu. Un es pats nāku no reģiona, kas atrodas uh, uz robežas starp Vāciju, Franciju un Šveici. Un tāpēc es zinu, ka ir daudzi uzņēmumi, kas labprāt darbojas pāri robežām un ir atsevišķi gadījumi. Un komisija, piemēram, nāk uz klājā ar priekšlikumiem par darbinieku nosūtīšanu, un tomēr tas nedarbojas īsti e, šajos pierobežu reģionos, kur būtu nepieciešams bez liekiem sarežģījumiem nosūtīt kādu darbinieku vai iegādāties kādu pres, e, preci manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai nebūtu nekāda lieta, ka birokrātija sevišķi pierobežu reģionos un izskatās, ka ar jauno priekšlikumu tas tiek sarežģīts. Tāpēc es sirsnīgi aicinu kolēģis, ir sevišķi sociāldemokrātu kolēģis, lūdzu, saprotiet šo situāciju, mēs nekādā gadījumā negribētu, mēs nekādā gadījumā uh, negribētu neko sarežģīt, bet uh, lai nesanāktu tāda situācija, ka pēc diviem gadiem mums nāksies pierobežu reģionos pieņemt uh, blakus valsts tiesību normas, mēs nevaram to pieļaut, un tāpēc arī kolēģi esiet ļoti uzmanīgi. Man šobrīd nav konkrēta grozījuma, bet šis grozījums taps, un es attiecīgi runāšu arī ar referentu, un mēs par to vienosimies. Paldies! Labi, no manas puses ir pieteikti vairāki grozījumi, attiecīgi paskaidrošu tos. Daži grozījumi ir saistīti ar uh, vienotā kontaktpunkta darbību, jo tas ir saistīts ar informācijas sniegšanu. Daži no grozījumi, grozījumiem ir saistīti ar februāra padomes secinājumiem, kad viņi runāja par uh, uh, slodzes samazināšanu, jo tika runāts arī par no komisijas puses, ka mēs negribētu, lai uh, E, mēs nevaram gaidīt no cilvēkiem to, ka viņi mums ziņos par sarežģītu birokrātiju, ja ziņošana ir sarežģīta birokrātisks process. Ir skaidrs, ka mums ir nepieciešams birokrātija izskaust, kur tas ir nepieciešams, mums ir nepieciešama informācija no uh, patērētājiem. Mēs vēlamies, lai, lai tādi jautājumi kā pakalpojumu pase, lai šī pakalpojumu pase tik tiešām darbotos, lai tas būtu praktisks risinājums un es varu piekrist tam, ko liberāļi teica par to, ka būtu svarīgi, lai iespēja būt atzītam citā valstī būtu vienkāršāka. Es esmu ļoti gandarīta, ka pret šo ziņojumu ir pozitīvā attieksme, runājot par vienotā tirgus sasniegumiem. Jā, tik tiešām pārobežu tirdzniecība pateicoties vienotā tirgus regulējumam ir vieglāka, vienkāršāka, jo bieži vien mēs runājam par tikai, tikai vienīgi par problēmām un neatceramies vairs par tiem labumiem, kas jau ir sasniegti. Es nedomāju, ka mums būtu nepieciešams uh, vienotais PVN, jo tas nozīmētu to, ka katrā dalība valstī būtu jāpieņem vienādas tiesība normas, un uh, tas, tas prasīs gadus, līdz valstis varētu potenciāli vienoties, bet atceraties, kā tas ir ASV, viņiem šis PVN nodoklis dažādās, dažādos štatos var atšķirties, bet viņiem ir datorprogramma, kas ļauj, kas ļauj aizpildīt šo PVN deklarāciju ļoti vienkāršā veidā. Es nedomāju, ka būtu nepieciešama obligāta uh, izcelsmes valsts norādēm, bet viena lieta, manuprāt, tomēr ir tāda, ka, ja tiek norādīts, kurā valstī produkts ir saražots, tad tam ir jāatbilst patiesībai, lai nesanāktu tā, kā arī šī norāde tiek uh, norādīta nepareizi. Tātad mans aicinājums ir skatīties uz lietām pozitīvi un it sevišķi pozitīvi skatīties uz to, ka mēs vēlamies jaunā ekonomikā gūt labumus Nē, es neko pateikos par somām. Jā, jā, bet manuprāt, tas, manuprāt, ir saistīts arī ar, ar, ar šo marķējumu, par ko jau tika runāts. Komisija varbūt varētu izteikties. Jā, mēs šobrīd mazliet atpaliekam no laika, bet lūdzu, Kalģanska kungs, varbūt jūs gribētu izteikties. Lielas paldies par referentam, par milzīgi, milzīgu darbu. Lara ir palīdzējis arī formulēt noteikumus. Vēlos runāt par dziļāku iekšējo tirgu. Ir tas, ka šī stratēģija ir ļoti plaša. Mēs šeit nerunājam tieši par strādnieku tiesībām, jo par to ir um, darba spēka mobilitātes pakotne, bet šeit mēs varam runāt par um, MBU un uh, maziem uzņēmumiem. Un mēs varam domāt par MVU rīcību kā viņi var reaģēt uz uh, nelabvēlīgiem apstākļiem. Un tāpēc arī, manuprāt, šeit ir plašāks aspekts. Runājot par jaunu uzņēmumu, par startup, mēs nevaram piedāvāt tādu vienotu definīciju, tieši tāpat, kā mēs nevaram piedāvāt vienotu definīciju, kas ir inovatīvs uzņēmums. Ja mēs domājam par uh, valsts atbalsta uh, regulējumu tur ir jauna uzņēmuma definīcija, tad uh, varbūt attiecīgi pagaidām varam šo izmantot. Tie ir mūsu komentāri. Lūdzu, Lāra Kome. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu pateikt, par ko tika runāts ēnu referents sanāksmē. Pirmkārt runājot par standartiem. Es biju referente kad mēs apspriedām regulu par standartiem. Varu teikt, ka jau tagad process ir pietiekami visaptverošs. Žēl, ka tie kolēģi, kas uzdeva jautājumus, viņi jau ir aizgājuši prom, bet īstenībā mūsu mērķis standartizācijas jomā bija kāreiz samazināt standartu izmaksas MVU, un MVU ir guvuši lielu labumu no tā. Tātad patērētāji jau ir iekļauti Un ja mēs gribētu uh, virzīties uz labāku regulējumu pusi, tad šis ir veids. Par 17. punktu. Kā jau ir pateikts, man bija iespēja tikties ar farmācijas nozares priekšsēdētāju, arī ar, uh, ar pārstāvjiem, kas nodarbojas ar uh, ģeneriskiem medikamentiem, un es varu piekrist tiem, kas teica, ka mums ir nepieciešams šo likumdošanas plājas aizpildīt un, protams, darīt to pareizi. Saprast, kā ienāk informācija. Runāsim par to, ko teica mūsu kolēģis Dzulo. Viņš darbojas padomē, jo tā sanāk, ka tas, ko mēs darām parlamentā, dalība valstis to neizmanto. Padomē, lietas nevirzās uz priekšu. Eh, kad mēs runājam par protekcionismu, mēs runājam par patērētāju aizsardzību, par to, ka viņiem ir nepieciešama informācija. Ja kāds uzņēmums darbojas pareizi, ja uzņēmumam jau ir vārds, jau ir zīmols, tad vienīgā identifikācija, kas paliek, ir, eh, kurš ir preci ir saražots. Piemēram, ja Korejā vai Ķīnā saražotais Mercedes uh, būtu manās acīs tikpat labs. Es varbūt pirktu, bet galvenais, ka ir informācija. Katram ir tiesības pirkt to, ko viņš uzskata par vajadzīgu. Šeit mūsu komitējiem mēs runājam par patērētāju tiesību aizsardzību. Runājot par regulētajām profesijām, kompromisa grozījumā ir iekļauts arī šis aspekts. Daži aspekti ir atrisināti profesionālās kvalifikācijas atzīšanas dokumentos, un es negribētu vēlreiz darīt to darbu, kas jau ir paveikts. Mēs atzīstam arī, ka vispārējais princips, kas ir jāievēro, ir darbinieku aizsardzība, jau vismaz reiz, 300 reizes par to ir runāts. Manuprāt, pietiek ar to, ka tiek pieminēts šis vispārējais princips, un tagad par patentiem. Jā, protams, ir nepieciešams stiprināt patentu aizsardzību. Eiropas patentam ir jādarbojas visās dalību valstīs, jo ir gadījumi, kad Eiropas patents tiek pieņemts tikai vienu vai pat divus gadus vēlāk. Tad sanāk tā, ka ja divi gadi aizsardzības jau ir pazaudēti, tad sanāk patentam vairs nav nozīmes. Bet atceramies arī, ka patenti ne visos gadījumos tiek piemērot pareizi. Eh, es ar lielu prieku sadarbošos ar visiem un es ceru, ka mēs varēsim visas viedokļa atšķirības atrisināt, manuprāt, nekāda milzīga atšķirība mums nemaz nav. Paldies! Paldies! Pirmie kompromisa priekšlikumi ir ienākuši vakar. Vakar. Un šobrīd un mēs diskutējam par grozījumiem, nevis kompromisa grozījumiem. Un 20. aprīlī ir paredzēta kompromisa grozījuma izskatīšana, 21. aprīlī būs balsojums. Ja ir nepieciešams vairāk laika, lūdzu pasakiet man. Paldies jums. The next item on the agenda. Nākamais darba kārtības punkts ir atzinums par inovatīvo stratēģiju attiecību uz tirniecību un investīcijām. Lūdzu, referente, paldies! Es tiešām ceru, ka arī šoreiz mēs varēsim runāt pozitīvi. Lielas paldies visiem kolēģiem, kas ir iesnieguši grozījumus. Kopskaits ir 97. Varu teikt, ka lielāka daļa grozījumu ir diezgan saprātīgi, un es jau tagad saskatu potenciālus kompromisus. Tas, ko es varu redzēt arī jūsu komentāros, ir tas, ka komisija ir paveikusi labu darbu un ka mēs kopumā esam ļoti garnerīti. Runājot konkrēti par grozējumiem, tad no manās puses ir trīs komentāri. Pirmkārt, ir tas, ka ir daži grozējumi, kas ir ļoti labi un par lietu, bet, diemžēl, šie grozējumi vispār nav saistīti ar tirdzniecības stratēģiju un tad līdz ar to darbības jomā vienkārši neiedarās. Līdz ar to es varētu piekrist idejām, kas šeit, tad varbūt mēs varētu, mēs varētu kaut kādā veidā pārveidot šos grozījumus, vai arī nāksies balsot pret vienkārši tādēļ, ka tas neiedarās uh, darbības jomā. Uh, daži citi jautājumi ir saistīti ar terminoloģiju, piemēram, runājot par fair trade, par godīgu tirzniecību, arī šeit definīcijas grozījuma, un es varu dažiem grozījumiem principiāli piekrist, bet mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem runājot par konkrētu formulējumu. Kāpēc? Tas ir tādēļ, ka uh, godīgā tirzniecība, taisnīgā tirzniecībā šie, šie vārdi fair trade jau tiek asociēti ar konkrētu stratēģiju, pat uz kafijas paciņām, piemēram, rakstīts fair trade un tā tālāk. Un tāpēc arī, ja mēs runājam par taisnīgo tirzniecību 4.2 punktā, piemēram, tur ir norādīts uz to, ka godīga vai taisnīga tirzniecība ir tirzniecība, kas ņem vērā uh, vispārīgus taisnīguma principus. Un tad varbūt mēs varētu runāt par plašāku koncepciju, mēs varam runāt par, mēs varētu runāt par ilgspējīgās attīstības mērķiem, varbūt tad mēs varētu runāt nevis par fair trade, bet responsible trade, atbildīga tirzniecība. Un šādā veidā stratēģijā mēs iekļausim plašāku koncepciju, tas būs Eiropas uh, vērtību apzīmējums un nebūs arī nekādu pārpratumu. Nobeigumā arī teikšu, ka daži grozījumi ir saistīti ar pārskatīto priekšlikumu par startautisko iepirkumu procedūru, un, manuprāt, mums būtu nepieciešams turpināt darbu pie šī priekšlikuma. Pagaidām vēl ir pārāk gari iekļaut konkrētu formulējumu, pateikt, vai mēs esam par vai pret. Lēmums būtu jāpieņem jaunajā ziņojumā, ko rakstīs Eiropas parlaments, bet nevis šajā dzinumā. Un tāpēc mans priekšlikums būtu vai nu no, no gala teksta izslēgt šo domu, vai arī vienkārši iekļaut atsauci, norādot uz to, kā mēs piefiksējam pārskatīto stratēģiju, bet eh, neizteikt pagaidām savu viedokli. No manas puses tie bija pamatkomentāri, un, protams, man būs interesanti piedalīties uh, diskusijā ar, ar kolēģiem, tīpaši ar referentiem. Paldies! Visu Eldika Gal. Paldies! Szanemelnök asszony, elérkeztünk oda, hogy a módosító javaslatokról tudunk beszélni. Paldies! Tagad mēs varam runāt par eh, grozījumiem. Ja mēs e, skatām šī ziņojuma prezentāciju, tad e, mēs varam atcerēties to, ka tas bija tāds e, vienots atzinums, vienots viedoklis, un mēs faktiski bijām viensprātis. Referenti jau uzsvēra to, cik uh, svarīgi ir šie jautājumi un kas bija svarīgākais, kas uh, interesēja Eiropas iedzīvotājus. Taču es saprotu, ka tas uh, interesē ne tikai Eiropas iedzīvotājus, bet arī mūs pašus, jo katrā lapusē ir um, vismaz simts grozījumu. Runājot par grozījumiem, es gribētu uzsvērt um, vairākus aspektus. Es eh, varu atbalstīt eh, grozījumu priekšlikumus, eh, kuros runāts par tītniecību un vienotā tirgus politiku, un sevišķi tos grozījums, kas uzsver to, cik lielā mērā ir nepieciešama sinerģija. Nodarbinātības uzlabošanā, darbvietu izveidē, investīciju, investīciju jomā un uh, citās jomās, kas ir uh, saistītas uh, ar šo, ar šo tātad um, progresīvu un inovatīvo stratēģiju tiesniecības un ieguldījumu jomām. Tāpat arī runājot par diversifikāciju un ieguldījumu sasaisti ar ilgtspējību, tas viss ir uh, tiešām jāaptur prātā un jāizceļ. Runājot uh, par uh, industrijas jautājumiem, šeit es būtu nedaudz piesardzīgāka nekā pārējie kolēģi tātad par rūpniecības politiku. Um, es domāju, ka mūsu parlamentārajā komitejā vajadzētu uh, tiešām fokusēties uz eh, iekšējo tirgu. Tā ir jābūt prioritātei. Ja mēs atceramies to, kas bija Eiropas semestrī, tad uh, mēs gribējām, lai tas būtu vienīgais pīlārs, bet mēs uh, sapratām, ka tas īsti nedarbojas, ka esam pat regresējuši. Tādēļ gribētu uzsvērt to, ka tirkus aizsardzības sistēma uh, ir viens no jautājumiem, kas šeit ir jāietver un ir jāatjauno. Jāsaprot, ka globalizētā pasaulē mums ir jābūt tādam tirgum, kas būtu līdzvērtīgs, kas būtu līdzvērtīgs spēlētājs. Protams, ka protekcionisms eh, būtu izskaužams, taču ir atsevišķi gadījumi, ka tas ir vienkārši neizbēgami, un eh, mums nākas eh, izvēlēties šo ceļu, kamēr nesam atraduši labāku risinājumu. Es domāju, ka ir svarīgi paturēt prātā, ka pats galvenais ir aizsargāt patērētājus, un citi pasākumi varētu nebūt tik efektīvi atsevišķos gadījumos. Tāpat uzsveru MVO atbalsta jautājumu Es domāju, veselu virkni jautājumu, kurus varbūt nevajadzētu tagad skart, taču es priecājos, ka komisija tieši šajā jautājumā ir aktīvi iesaistījusies, un uh, es domāju, ka nākotnē visiem nolīgumiem būtu jāietver arī klauzulas uh, par MVU. Tāpat runājot par ārvalstu kapitāla ieguldījumu, tas arī ten būtu jāuzsver. Uzskatu, ka šie grozējumi būtu jāatbalsta kā jau to teicu. Un tāpat uzskatu, ka ir jāatbalsta jautājumi par tirgu un iepirkumu konkursiem. Būtu arī daži precizējami aspekti šajā jautājumā, un tālāk runājot par TTIP un TISA, te es varu piekrist pieejai, saturs eh, ir pats svarīgākais, nevis eh, termiņa ievērošana. Un es gribētu lūgt komisijai, lai brīdī, kad tā uzņemas saistības, eh, tā nodrošinātu to, lai tiešām tiek ievērots visu 28 valstu intereses. Tāpat ir arī jānodrošina caurskatāmība jo tas ir mūsu iedzīvotāju interesēs. Vēl viens komentārs par eh, digitālo tirgu. Bija vairāki grozījumi, kas tika iesniegti tieši par šo jautājumu. Es eh, piekrītu dažiem grozījumiem, vairumam grozījumu faktiski, kuros ir runāts par eh, apusējo noteikumu ievērošanu un harmonizēšanu. Tur ir teikts, ka tie būtu labāki instrumenti, lai atbildētu uz digitālā uh, tirgus izaicinājumu. Un es domāju, ka šie centieni tiešām ir ļoti svarīgi. Nu, lūk, manā skatījumā šie grozījumi bija vissvarīgākie. Šie grozījumi būtu jāizceļ. Esmu to sagrupējis pa tēmām. Un Es eh, gaidīšu referentes kompromisa priekšlikumus un turpmāku sadarbību. Paldies! Sergio Gutierrez Pieto. Thank you, Sergio. Paldies. Um, Sergio Gutierrez Prieto. Paldies. Um, Te jau tika minēts, ka vairāki grozījumi ir jāpar, jāpārformulē, lai tos varētu veiksmīgi iekļaut tekstā. Es uzskatu, ka jā, vajadzētu tiešām pārveidot vairākus uh, punktus un pat nodaļas. Domāju, ka ziņumam jābūt ambiciozākam. Domāju, ka ir jāsūt vēstījums par to, ka šī tēma ir vitāli svarīga ka tā ir daļa no mūsu jaunās ēras eh, politikas. Komisija to sauc par eh, jaunu, progresīvu un inovatīvu turpmāko stratēģiju, taču es domāju, ka ir svarīgi tā aktīvi, ambiciozi pozicionēties iekšējā tirgu un ņemt vērā visus šos aspektus, kas arī parādās komisijas eh, paziņojumā, uh, Ir jāsaprot, ka iedzīvotājus interesē šie jautājumi, ka viņi interesēs par tirzniecības politiku. Un ļoti bieži vislielākā problēma jau ir informācijas trūkums vai pat dezinformācija. Tādēļ šajā ziņojumā būtu skaidri jāparāda, kāda tad ir jaunā komercpolitika un kāda ir šī tirsniecības un ieguldījuma politika. Es domāju, ka šis ir īstais brīdis, kad diskutēt par šiem jautājumiem, un mūsu ziņojumam ir jābūt šo debašu augstumos, attiecīgajā līmenī. Ņemot vērā to, kā mēs eh, definēsim šo tirsniecības eh, politiku, tas arī uh, noteiks daudzas citas jomas, eh, nodarbinātības politika un citas. Tādēļ ir jāpaturprātā tas, ka no vienas puses tā ir brīnišķīga iespēja, bet no otras puses ir arī jānosprauž robežas un jāregulē šī joma, lai nostiprinātu iekšējo tirgu, jo šo nolīgumu nodrošinātā atvērtība un liberalizācija bez jebkādas eh, aizsardzības, nu tās ir lietas, pret kurām es esmu kategoriski noskaņots pret. ir jāsaprot, ka ir vairākas problēmas, proti nevienlīdzības paaugstināšanās starp valstīm, kuras eh, ir atšķirīgā situācijā importa un eksporta jomā globalizētā pasaulē, un ir problēmas, kas skar MVU, mazāki uzņēmumi, ir tādā situācijā, ka viņiem ir nepieciešams lielāks atbalsts sevišķi runājot par atsevišķiem produktiem, saskaņā ar mūsu komiteju ir sevišķa produktu riska grupa, kas, eh, kam ir nepieciešama sevišķa aizsardzība. Tādēļ visi šie aspekti ir jāpaturprātā brīdī, kad mēs izstrādājam galaversiju. Sociālās normas, vidas normas arī ir jautājumi, kas ir jāņem vērā. Ir nepieciešama lielāka caurskatāmība, lai izvairītos no bažām, uh, iedzīvotāju vidū un jāpanāk tas, lai sociālā kohēzija tiktu panākta gudrā veidā. Jā, runā arī par vairākiem jautājumiem, kas neparādās eh, komisijas paziņojumā, proti internalizācijas eh, atbalsta līdzekļi. Ja mēs eh, nepaturam prātā to, cik svarīgs ir atbalsts uzņēmējiem, uh, šajā globalizētajā pasaulē, tad mēs nevaram nonākt pie konkrētiem rezultātiem. Labāk runājot par piegādas ķēdi, nu, manuprāt, mūsu priekšā vēl ir ļoti daudz darba. Lai nu kā šie grozījumi ir mēģinājums eh, padarīt tekstu ambiciozāku, konkretizēt to, nostiprināt atsevišķos aspektos, kas eh, skāra jomas, par kurām ir tiešām svarīgi runāt. Mēs eh, sociālistu grupā esam atvērti sadarbībai ar referenti un citām iesaistītajām personām un cilvēkiem, kas būtu interesēti, jo uzskatām, ka nepieciešams panākt tādu nostāju, kas atspoguļo visu komiteju kopumā, ne tikai atsevišķu grupu viedokli. Kā jau tika minēts, protams, daži grozījumi būs jāpārformulē, lai eh, iegūtu grupu atbalstu. Paldies, nākamais runātājs kolēģi un referenti. Es gribētu pateikties referentam par eh, tik tiešām ļoti pozitīvu ieguldījumu, cerams, inovatīvā un ambiciozā tirzniecības stratēģijā. Šajā atzinumā ir atspoguļots tas, ko, manuprāt, eh, mums arī būtu jādara, proti jāatbalsta privāta tirzniecība nodrošinot to, ka mūsu mazie un vidējie uzņēmumi Eiropā var izmantot eh, dažādas jaunas iespējas, eh, kas eh, paveras globālā līmenī starptautiskajā tirzniecībā. Kopumā es domāju, ka iesniegtie grozījumi lielā mērā atbilst šiem mērķiem, plaši runājot, un jo īpaši atzinīgi es vērtēju atbalstu, ko redzam MVU šajā dosjē. Tāpat arī valsts iepirkuma tirgus atvēršana mērķis apkarot birokrātiju, ne, nevajadzīgu protekcionismu. Man tiešām liels prieks, ka visi šie elementi ir skārti grozījumos, jo īpaši jau attiecībā uz MVU, jo es uzskatu, ka mums ir jānodrošina tas, ka mēs uh, koncentrējamies uz to, ka nākotnē brīvās tirsniecības līgumi paturprātā arī mazos un vidējos uzņēmumus, jo gal galā mazie un vidēji uzņēmumi rada lielāko daļu darba vietu Eiropā. Jo īpaši jau runa ir par valsts iepirkumu. 15 līdz 20% no globālā IKP nāk no šī tirgus. Jautājums ir, kā tam labāk piekļūt. Un es atbalstu arī šīs te paustās ambīcijas par valsts iepirkuma tirgus atvēršanu un ir jātuvinās tam, lai mēs nodrošinātu lielāku piekļuvi, bet obligāti nedomājot šobrīd par kaut kādu savstarpējīgumu instrumentu. Es aicinātu šajā ziņā uz piesardzību. Uh, jo, nu, to varētu uzskatīt par protekcionismu un tas varētu radīt kaut kādas uh, pretreakcijas darbības no trešajām valstīm. Nu, un es nedomāju, ka tas ir tas, ko mēs cenšamies panākt, un es domāju, ka mums tomēr būtu jārada labais piemērs. Runājot par tētipu un tisa, es arī atbalstu aicinājumus nodrošināt to, ka mēs virzamies uz priekšu sarunās, bet uh, brīdinu, ka ir, protams, jākoncentrējas, kā arī minēja EPP kolēģis, uz saturu. Uh, Galvenais ir koncentrēties ne tikai uz ātrumu, bet arī uz saturu. Saturam vēl ar vienu ir uh, jābūt uh, pilnvērtīgam. Mums ir uh, jāatbalsta tādi grozījumi, kas aicina uz padziļinātu izpēti, ne tikai ātrumu. Nu, un atbalsta arī referentu grozījumu, kas uh, virza uz uh, brīvo tirzniecību kā prioritāti, un uh, Digi Luka arī aicina uh, papētītu, kā resursi tiek sadalīti starp dažādiem ģenerāldirektorātiem, jo mums ir jānodrošina tas, ka izaugsmas un darba vietu veicināšana caur tirzniecību būtu daļa no mūsu galvenajām prioritātēm šī mandāta laikā. Es ceru, ka atzinums turpinās virzīties šajā virzienā un var atbalstīt arī vairākus grozījumus. Nu, un Tonī noteikti sākotnējais ziņojums tiek tikai stiprināts šādā veidā. Paldies! Paldies, vai kāds pārstāv zaļos? Man nav saraksta. Paskal, tu ne. Vai ir kāda cita grupa pārstāvja, vai ir kāds cits, kas vēlētos izteikties? Šķiet, ka nē. Tādā gadījumā es došu vārdu atkal dītai. Paldies! Paldies visiem par komentāriem! Man ir tiešām prieks dzirdēt, ka mēs visi piekrītam tam, ka šī stratēģija ir būtiska, izšķiroša Eiropas Savienības ekonomikas nākotnei, un labi, ka mēs skatām tirzniecību kā tādu dzinēju spēku izaugsmēju un nodarbinātības vairošanai Eiropā. Es strādāšu pie kompromisa teksta un ceru, ka galu galā mums būs pozitīvs un ambiciozs ziņojums. Paldies! Paldies! Nu, tad ķersimies pie pēdējā jautājuma rīta darba kārtībā. Tas ir eh, ziņojums par pasta pakalpojumu direktīvas piemērošanu. Lūsija Andersona ir eh, referente. Man jāatvainojas, ka mana eh, pusvienos ir jādodas prom, man ir tikšanās ar komisiju, bet, nu, līdz priekšādādā pārņems darbu. Lūsija vārds. Paldies, kā ziņotāja. Es atzinīgi vērtēju komisijas ziņojumu šajā jomā. Tas ir ļoti būtisks sektors visām dalībvalstīm. Tomēr man jāsaka, ka ziņojuma publicēšana ir divus gadus aizkavējusies. 2013. gada decembris bija termiņš, kas ir tiesība aktā. Es saprotu, ka daļai tas ir tāpēc, lai varētu pilnvērtīgi saprast dažādo tiesību aktu ietekmi. Uh, Tomēr, manuprāt, ir eh, svarīgi uzsvērt to, ka nākotnē mums eh, ir nepieciešams eh, laikā publicēt pārskatus, lai nodrošinātu efektīvu monitoringu. Runājot par galvenajiem secinājumiem komisijas ziņojumā, bez šaubām var teikt, ka pieejami un uzticami pasta pakalpojumi vēl ar vienu ļoti būtisku vienotajam tirgumu, un tas ir arī Eiropas iedzīvotāju pamatiesības. Līdz ar to arī šai komitejai tas ir ļoti svarīgs jautājums un arī trām komitejai kas ir vadošā komiteja šajā jomā. Manā atzinumā ir, manā atzinuma projektā ir norādīta būtiskā loma, kāda ir sabiedriskiem pakalpojumiem, tostarp arī pasta pakalpojumiem, ir jānodrošina ilgtspējība, un tas ir visa pamatā jo īpaši jau no IMCO viedokļa mm, izvēles nodrošināšana patērētājiem un vienlaicīgi arī aizsardzība ir ļoti būtiski elementi, un tāpēc arī keep me posted, tad informē mani vai paziņo man, ir ļoti svarīga iniciatīva, un arī Trump komitejas locekļi ir pievienojušies šai iniciatīvai, kas nekādā ziņā nav pretrunā tam progresam, ko mēs gribam panākt eh, digitālajā vienotajā tirgū. Izvēles iespējas patērētājiem ir ļoti svarīgas. Viņiem ir jābūt iespēja izvēlēties, piemēram, kā saņemt vēlēšana materiālus, nodokļu, dokumentus citu starpā, un daži šie jautājumi jau tiek risināti arī direktīvā. Tāpat arī teksta projektā runāts par iespējamiem ieguvumiem uh, no jaunajiem mehānismiem, kāda mums ir, piemēram, alternatīvā strīdu izšķiršana un uh, strīdu izšķiršana tiešsaistē. Šīs idejas komisija ir, komiteja ir tiešām atbalstījusi. Uh, un tāpat arī pārobežu darījumi un uzņēmējdarbība. Mēs zinām, ka tas ir vēl ar vien aktuāls jautājums pasta sūtījumu jomā. Gribu aicināt uz uh, kādu lietu. Es zinu, ka ir uh, neatrisināti jautājumi dalībvalstīs, bet uh, mums ir um, nepieciešams tomēr vienoties un nonākt pie tāda risinājuma, kas ir elastīgs, tā lai dalībvalstu ekonomikas, tā skaitā arī mazie uzņēmumi gūtu atbalstu. Uh, Un mums ir jādomā arī par turpmākajiem mehānismiem tajos gadījumos, kad ir problēmas ar uh, patērētāju tiesībām pastasūtījumu jomā. Ir svarīgi nodrošināt uh, tiesību aizsardzības līdzekļus patērētājiem, kad nepieciešams, un to visu jāformulē ļoti uzmanīgi. Es zinu, ka kolektīvās darbības dažreiz rada bāžas, bet, nu, Un tā ir tāda kolektīvāka pieeja gadījumos, kad alternatīvā strīdu izšķiršana nedarbojas un ja ir problēmas atsevišķās dalībvalstīs un atsevišķās teritorijās. Ir atsaucis par uh, darba vietu drošību, par darba apstākļiem arī šajā te atzinumā. Un es zinu, ka IMCO komitejā dažreiz uh, šī jautājuma rada problēmas, bet manuprāt šeit runa ir par uh, godīgas konkurences un vienlīdzīgas spēles noteikumu nodrošināšanu visiem pasta operatoriem. Pasta pakalpojumu tirgos. Tā kā to nevar pilnībā atsaistīt. Mēs zinām, ka darba vietu ilgtspēja un efektīvs darba spēks ir divi pamatelementi efektīvam iekšējiem tirgum. Nu, un eh, ir ļoti labi, ka uh, ir gūts apstiprinājums tam, ka direktīva nerunā par kaut kādām īpašām īpašumtiesībām attiecībā uz pasta pakalpojumiem. Dažreiz te ir radies sajukums. Dalībvalstu ziņā ir uh, lemt par uh, universālo pakalpojumu sniedzēju struktūru, un ir interesanti redzēt, ka komisija arī secina, ka lielākā daļa šādu pakalpojumu nodrošinātāji lielākoties vismaz daļai ir valsts īpašumā. Tāpat ir arī jāmin uh, tas, kas jau parādās atzinumā, proti tiesas uh, nolēmums Bipel lietā pagājušajā gadā. Tas atsevišķos gadījumos palīdz nodrošināt investīcijas un ieguldījumus un inovācijas, nu, un uh, tā pašā laikā nodrošinot to, ka galvenie pakalpojums sniedzēji no tā nekādā ziņā necieš atzinuma teksts ir veidots neitrāls, un es domāju, ka savā ziņā mēs varētu arī ko spēcīgāku paust, varbūt ar grozījumiem. Protams, ka ir nepieciešams veicināt inovācijas un ieguldījumus arī šajā nozarē. Ņemot vērā to, ka mums ir garuma ierobežojums, ir daudzi citi jautājumi, ko es būtu labprāt iekļāvusi, un es ceru, ka kolēģi arī izvērsīs šo jautājumu. Eh, piemēram, runājot par eh, piekļuvu pakalpojumiem geogrāfiski attālās vietās, eh, jo īpaši jau, piemēram, ņemot vērā arī Eiropas pieejamības akta priekšlikumu, mums ir jārunā arī par piekļuvi cilvēkiem ar invaliditāti, ja runa ir par pasta pakalpojumiem. Mums jau ir bijušas interesantas neformālas diskusijas ar dažādām grupām, esam tālāk izvērsuši atsevišķus jautājumus un arī Rīt notiks pirmā ēnu referenču sanāksme, par to man liels prieks, arī labprāt uzklausīšu jūsu komentārus šeit un citur, un sadarbošos ar jums, lai nonāktu pie atzinuma gala teksta. Paldies! Thank you, so Paldies, Roza Torna nav no EPP, vai ir vēl kāds, kurš varētu izteikties viņas vārdā šķiet, ka nē, tad vārds Edvardam Cezaram no EKR. Paldies, priekšsēdētāji! Cienījamie deputāti, es gribētu pateikties par darbu, kas ir paveikts. Lielas paldies referentam. Mūsuprāt, projektā nav daudz potenciālu trūkumu, bet uh, gribētu runāt par dažiem aspektiem, par kuriem, manuprāt, ir nepieciešams runāt. Ir tas, ka pamat pasta pakāpojumi vispārējie pakalpojumi. Šo pakalpojumu sniegšana ir valsts uzdevums, un mēs šobrīd redzam tādu iezīmē, ka arvien biežāk pasta pakalpojumi tiek samazināti, jo tiek izmantoti elektroniskie saziņas līdzekļi. Un, protams, līdz ar to pasta pakalpojumu izmantošana tiek samazināta un arī klientu vēlmes mainās. Ņemot vērā šo digitalizāciju, tad būs nepieciešams atkal diskutēt par pienākumu sniegt vispārējos pakāpojumus, kas ir 96. direktīvas darbības jomā. Mēs uzskatām un saprotam, ka ir dažas valstis, kas zina, ka tiks uh, samazināta piekļuva pasta pakāpojumiem. Eiropas tiesa 144.13 lietā norādīja uz to, ka pasa pakalpojumi ir nepieciešami, un šī regula attiecīgi norāda uz vairākiem aspektiem, kas regulē pasta tirgu. Daudzās valstīs tā nav problēma, piemēram, manā valstī, Polijā, ir noteikumi, kas ir uh, saistīti ar visiem operatoriem, uh, un tie operatori, operatori kas sniedz šo vispārējo pakalpojumu, un uh, nav nekādas atšķirības starp uh, vispārējo pakalpojumu sniedzēju, starpnieku pakalpojumiem un uh, citiem pakalpojumiem. Runājot par paku nosūtīšanu, sevišķi, ja mēs runājam par klientiem, kas atrodas attālos reģionos, ir nepieciešams par šo jautājumu diskutēt. Taču atceramies, ka arvien mazāk uh, cilvēki varbūt izmanto tradicionālus pastu pakalpojumus, un varbūt būtu nepieciešams līdz ar to ar laiku uh, no valsts puses finansēt šo uh, vispārējo pakalpojumu, kas tiek garantēts no valsts puses, tāpēc, ka pasta pakalpojumu sniedzējiem varbūt neatmaksājas sniedz, sniegt šo pakalpojumu. Nobeigumā vēlos runāt par alternatīvajiem strīdu risināšanas veidiem. Daudzās valstīs eksistē pasta nosūtītājiem vai saņēmējiem izmantot, piemēram, mediācijas pakalpojumu. Tā ir neatkarīga forma, kas nav saistīta ar tiesu darbiem, bet, piemēram, Polijā un uh, citu, citās valstīs uh, tiek jau ieviesta Eiropas parlamenta un padomas direktīva par patērētāju uh, patērētāju uh, strīdu izskatīšanu, 209 22 direktīva, kas ir uh, direktīva par patērētāju tiesībām, un tas nozīmē, ka būs nepieciešams grozīt vairākus uh, aspektus, un, protams, tie tiks mainīti uh, attiecībā uz pastu pakāpojumu sniegšanu Eiropas Savienībā. Par sesto punktu, manuprāt, esošais sestā punkta formulējums, diemžēl, no kompetences, no, no IMCO kompetences uh, izslēdz šo šos svarīgos jautājumus. Tad varbūt, varbūt uh, ņemot vērā šo situāciju, Empul komiteja būtu nepieciešams atstāt kompetence. Runājot par komunikācijas stratēģiju, uh, šī stratēģija ļoti ietekmē, kādas veidojas attiecības starp valsti un iedzīvotājiem. Tāpēc ir jābūt ļoti uzmanīgiem, ļoti rūpīgiem un, ņemot vērā nākotnes vīziju, izturēties pie tā, kā esošās tiesību normas tiek ieviestas un piemērotas un kādi būs nākotnes soļi. Paldies! So I'm told that the... Nu ir norādīts, kādi pārstāvi pārstāv Mortens Lokārts, bet eh, Dīter, tu izteiksies. Dīta. Thank you, Madam Chair. Yes. Paldies, priekšādātāji. Jā, izteikšos mūsu jaunā kolēģa vārdā, Mortens Lokenhārds, kurš aizstāja Tornēs kundzi. Kā jūs zināt, viņa nesen ir iecelta par pētniecības un izglītības ministru Dānijā. Diemžēl Mortens šodien nevarēja ierasties, bet viņš ar nepacietību gaida iespēju atgriezties šajā komitejā un uh, sākt pildīt savus pienākumus. Runājot par uh, pasta pakalpojumu direktīvas piemērošanas ziņojumu, viņš man ir minējis, lūdzis minēt pāris lietas. Kopumā viņš atbalsta daudzus uh, jautājumus, ko aktualizējas referente, lai uzlabotu vietējo tirgu, gan tiešsaistē, gan offline, ir ļoti svarīgi, lai pasta pakalpojumi darbotos iespējami grūtāk. Šeit vēl ir viena ir iespēja uzlabot lietas. Mums ir jānodrošina tas, kā patērētāji visos Eiropas reģionos var saņemt pasta sūtījumus atbilstošā laika termiņā. Te pašā laikā atturoties no tādiem pasākumiem, kas varētu mazināt uzņēmējdarbības elastību, tā lai būtu iespēja labāk reaģēt uz jauniem izaicinājumiem, un es beidzot viņš gribētu norādīt, ka eh, ziņojumā būtu jākoncentrējas uz iekšējās tirgus dimensiju, un vajadzētu atturēties no šī ziņojuma paplašināšanas, eh, ietverot arī jautājumus, eh, kas, piemēram, ir saistīti ar nodarbinātību. Viņš ar nepacietību gaida arī turpmākas diskusijas par šo jautājumu un sadarbību ar kolēģiem komitejā. Paldies! Thank you very much. Paldies. Vai vēl kāds vēlētos izteikties? Vai nesaloras kungs? Oh, uh, sorry, Pascal. Neatvainojos. Paskals. Paskals Devants. Oui, merci Viki, mais j'aurais pu. Paldies, Viki, bet es varēju arī runāt pēc tam. Nu labi, tad runāšu tagad. Tikai vēlējos pateikties eh, referentei par eh, šo priekšlikumu, kas kopumā atbilst mūsu vēlmēm. Mēs eh, esam līdzīgās domās eh, par to, ka ir jāsaglabā šis eh, universālais pasta pakalpojums. Protams, ir arī norbinātības bažas un jautājumi, kas saistās ar lauku reģioniem un attālākiem reģioniem, kuros obligāti jāsaglabā šis pakalpojums, lai nodrošinātu sociālo kohēziju. Domāju, ka nebūs pārsteigums, ja teikšu, ka mums ir vairāki vārdi sakām par atsevišķiem jautājumiem. Pirmkārt jau par monopolu likvidēšanu. Par vienu šī universālā un publiskā um, pakalpojuma daļu varbūt vajadzētu tomēr saglabāt monopolu šajā ziņā. Tāpat kā par uh, transportu mums ir nepieciešams atrast uh, līdzsvaru. Protams, jautājums par finansējumu, kompensācijām, kā nodrošināt šo pakalpojumu, ja mēs zinām jau iepriekš, ka būs uh, arī šajā teksta daļā mēs uh, mēģinām atbalstīt jūsu viedokli. Ko gan vēl citu teikt, kā tikai to, ka, protams, uh, Ir arī jāņem vērā kvalitatīvie aspekti, runājot uh, par uh, nodarbinātību, sociālajiem aspektiem, jo tirgus uh, pats par sevi nepastāv. Runa ir par konkrētiem pakalpojumiem, tie ir jāsaglabā konkrētā līmenī, kvalitatīvā līmenī, un tātad kopumā mēs varam pateikties referentē par paveikto darbu. Paldies! Okay. Lamberts van Nisroy. Thank you. Thank you very much, Jessica. Paldies. Pāris komentāri. Protams, ka mēs uh, esam uh, pagānē runājuši par liberalizācijas mērķiem, un ja mēs uh, paskatāmies uz realitāti, tad uh, vēl ar vienu ir uh, sajaukums starp uh, šiem te publiskajiem pakalpojumiem un uh, tirgus atvēršanu. Nu, piemēram, mums ir bijušas diskusijas parlamentā par uh, viesabonēšanas pakalpojumiem. Nu, un tur jūs redzējāt, ka tehnoloģijas ir uh, krasi mainījušās, bet uh, vēl ar vienu runa ir par tūkstošu procentu peļņu operatoriem, savienojot dažādos tīklus. Nu, un šeit parlaments bija tas, kurš uzsāka diskusijas par to, kas tad ir uh, pamatota peļņa, nu, piemēram, 10% peļņa ir pamatota. Bet, ja, piemēram, man ir sūtījums Nīderlandē, kas ir jānosūta kaut kur citur Nīderlandē, nu, tad, piemēram, tas man maksā 10 eiro. Ja es dzīvoju pierobežā un uh, savu sūtījumu nogādāju Vācijā, nu, tad, piemēram, man uzreiz ir jāmaksā 30 eiro tā kā šeit ir gan izvai vienošanās starp lielajiem uzņēmumiem. Ja runa ir jau par citas valsts pakalpojumiem, tad nereti runa ir arī par absurdu peļņu - 30-40%. Nu, ir daudz šādu piemēru Eiropā. Nu, un jautājums ir, vai mums ir pieejama informācija, vai komisija var mums sniegt nepieciešamo informāciju. Tas ir svarīgi, tāpēc, ka šajā jomā mēs varam daudz paveikt. Nu, es domāju, arī jūsu dokumentu. Varbūt, ka mums ir jāiet tālāk nekā komisijas dokumentos paustā informācija. Šodien mēs runājam, piemēram, par startup uzņēmumiem, par iekšējo tirgu. Un jūs redzat, cik aktīvi un dažreiz arī disruptīvi varbūt jaunie uzņēmumi. Nīderlandē mums ir uh, jauns uzņēmums, kas ir uh, savāds vairākus miljonus eiro finansējumu, lai mm, izveidotu tādu kā klauda savienojumu tiem cilvēkiem, kas uh, saņem uh, maz sūtījumu. Uh, Nu, tā ir jauna uzņēmējdarbības ideja, un eh, tas notiek arī citās valstīs. Un varbūt, ka šādi mēs varam nonākt pie vienlīdzīgiem spēles noteikumiem. Un man padomā ir arī pāris grozījumi. Paldies! Vārds Lūcija Andersonī. Paldies, kolēģi, par ļoti interesantiem komentāriem. Nepacietību gaidīšu jūsu grozījumus. Pavisam īsi reaģēšu nekā ir kolēģis teiktais. Pilnībā piekrītu jūsu teiktajam par uh, grūtībām, kas ir saistītas ar uh, saistību izpildi. Un viena no lietām, par ko es esmu domājusi, ir, ka varbūt mēs varētu ko jaunu, ko radošu pateikt par uh, turpmāk atbalsta nepieciešamību, varbūt struktūra fondu formā Gadījumos, kad ir īpaši sociālas vajadzības vai problēmas attālajos reģionos, būtu nepieciešams atbalsts loģistikai. Par to es domāju jau kopš šī ideja ir izskanējusi. Un runājot par citiem komentāriem attiecībā uz aptvērumu, es saprotu jūsu domu gaitu, bet ja ir kaut kāda iespēja kompromisu grozījumos rast formulējumu, kas atbilstu visu vēlmēm, tai pašā laikā skaidri norādot, ka aptvērums tiek saglabāts sākotnējā formā. Tas būtu lieliski, jo ir eh, piemēri, kad operatoru prakse nav laba. Eh, mēs zinām, ka dažos jaunos tirgos tā notiek, nu, un tā rezultātā nav vienlīdzīgu spēles noteikumu, nav godīgas konkurences. Es tiešām domāju, ka ja mēs varētu rast kaut kādu tādu formulējumu, kas uh, patiktu visiem, tad um, mums uh, būtu jābūt iespējai par to arī runāt. Dažās dalībvalstīs problēma ir vairāk nekā citās. Taisnība, to es arī norādīju ievadā. Ja mēs varam rast kaut kādas jaunas idejas tā vietā, lai kurš vienkārši norādītu, ka mums, mums lietas ir jārisina tā vai citādi, jo nacionālajie operatori nedarbojas atbilstoši, nu tad varbūt arī šeit mēs varētu domāt par kādu kompromisu tekstu. Es gan zinu, ka vēl neesam patikuši līdz grozījumiem. Un es arī ļoti atzinīgi vērtēju uh, visu teikto par cenu veidošanos un e-komerciju, kā arī iespējām īstenot uzlabojumus atsevišķās jomās, un paldies arī Paskālam par eh, pausto atbalstu lielā mērā tam, ko es teicu sākumā. Lambert, manuprāt, tevis teiktais par pārmērīgu peļņu ir eh, ļoti interesanti. Mums ir jāapzinās, ka šāda lieta pastāv un eh, jāsaprot arī, kādas ir pozitīvās un negatīvās eh, pazīmes startup uzņēmumiem un to ienākšanai tirgū. Tiešām gaidu arī tavus grozījumus. Un, eh, Roza, tu iepriekš šeit nebija, bet es šķiet zinu, ka jums arī digitālā vienotā tirgus darba grupā ir diskusijas par pastu sūtījumiem, un tas ir tiešām labi, ka diskusijas notiek šobrīd. Varbūt, ka mēs varētu arī maijā organizēt uh, pasākumu aptarot visu nozari. Tādējādi mums būtu iespēja sadarboties starp komitejām, strādāt ar kolēģiem no TRAN un EMPL komitejām, kuriem arī ir interese šajā te jautājumā. Paldies! Paldies, Lūsija! Roza, ļaušu tev komentēt. Paldies! Paldies, Lucija, par eh, tevis teikto. Es atvainojos, ka nebiju šeit, bet eh, norita uzklausīšana man eh, bija jāuzdod pāris jautājumu par eh, tādu ļoti delikātu situāciju saistībā ar revīzijas palātu. Bet es izlasīju mūsu sagatavotu atzinumu, jau liels paldies par to. Man arī šķiet, ka uzsāktās diskusijas ir ļoti svarīgas. Diskusijas turpināsim arī darba grupā, cerams. Eh, ceru, ka tur arī varēs aktīvi piedalīties. Maijā mums parasti bija konference par eh, iekšējo tirgu neatceros nosaukumu. Organizējām to kopā ar komisiju, varbūt, ka tā vajadzētu rīkoties arī šogad. Bet nu, tik tiešām e-komercijas laikmetā ir nepieciešams uh, veltīt daudz laika pasta pakalpojumu nodrošināšanai, lai tas nāks par labu patērētājiem un uzņēmējiem. Steidzamā kārtā mums ir jāizvērtē, vai direktīvas mērķi, tātad eh, pasta pakalpojumu iekšējais tirgus, eh, vai šie mērķi ir sasniegti. Man nav tāds iespējas radies, jo, ja mēs paskatāmies uz Eiropu, tad mums ir 28 atsevišķi tirgi, kurus šķir robežas, šķietams robežas. Nu, un uh, komisijas darba dokumentā skaidri var redzēt, ka, uh, protams, mums ir uh, vispārējo pakalpojumu pienākumi, bet tie tiek īstenoti ļoti atšķirīgi dažādās dalībvalstīs. Tikai viena lieta, ko es saredzu kopēju Proti, katra dalībvalsts redz tikai līdz savai robežai, visi skatās valsts iekšienē. Un, ja mēs runājam ar pasta operatoriem, tad, nu, nav manāms tāds plašāks skatījums uz visu Eiropu. Runājot par transponēšanu, komisija ir devusi dalībvalstīm daudz laika, lai transponētu direktīvu. un ir gaidīts divus vai pat vairāk gadus pēc direktīvā noteiktā termiņa, lai publicētu ziņojumu. Ir divi pārkāpumu gadījumi, ko ir uzsākusi uh, Eiropas komisija, bet ja mēs pievēršam uh, rūpīgāku uzmanību transponēšanai dalībvalstīs, ir skaidrs, ka nereti direktīva nav korekti transponēta. Transponēšanas kvalitāte nav tāda, kā gaidīts ir eh, jautājumi, kas ir saistīti ar PVN, ar eh, struktūrālo nošķīrumu regulatīvajām funkcijām, jautājumi, kas ir saistīti ar īpašumtiesībām un kontroli. Un nemazāk svarīgi ir tas, ka ir ļoti daudz bārjeru alternatīviem tirgus operatoriem. Parādās daudz dažādu alternatīvu tirgu, un eh, arī viņi saskars ar šīm barjerām nepārtraukti. Nu, tas, protams, patērētājiem par labu nenāk. Sākot no piekļuvas infrastruktūrai un beidzot ar uh, konkrētām prasībām, kas uh, kavē jaunu operatoru attīstību. Komisija savā darba dokumentā ir norādījusi, ka 11 dalībvalstīs uh, šķiet ir dažādi autorizācijas noteikumi, kas pārklājas ar citu tiesību aktu normām. Es negribu pārāk daudz koncentrēties uz transponēšanu. Nu, jebkurā gadījumā man ir iesniedzami grozījumi, tad jūs arī visu redzēsiet. Pēdējā lieta. Komiteja, kas strādā ar digitālo vienoto tirgu, mēs, IMCO, nu, mums vajadzētu tādu ilgtermiņu skatījumu ja runa ir par eh, sūtījumu piegādi. Mums ir jāsaprot, ka problēmas eh, šajā tirgū izraisīs to, ka Eiropā ienāks eh, lielie, lielās piegādes, lielie piegādes uzņēmumi, piemēram, Amazon, jau tagad ir paziņojuši par uh, Eiropas mēroga um, mm, sūtījumu piegādes sistēmas veidošanu. Nu, tas varbūt nav obligāti trauc, bet eh, mums ir jāskatās, kā pasta sūtījuma tirgus varētu darboties efektīvāk. Nu, mums ir jādiskutē arī par to, vai dažādie likumdošanas režīmi eh, pasta sūtījuma jomā nesarežģīja uzņēmumu Eiropas līmeņa darbību, un vai patērētāju tiesības tiek labāk aizsargāts, ja viņi izvēlas pasta pakalpojumus, nevis citas piegādes alternatīvas, un tāpat arī ietekmi uz mazajiem uzņēmumiem. Es nezinu, varbūt, ka dažiem šķiet, ka situācija ir gluži pretēji tam, kā es to redzu, bet jebkurā gadījumā es esmu ļoti priecīgs, ka kopā strādāsim, pārunāsim visus šos jautājumus. Arī grūzījumu ziņā sadarbosimies arī ar TRAN komiteju. Un es esmu pārliecināta, ka varēsim uzlabot situāciju tirgu. Paldies! Paldies, Lūsija! Došu vārdu komisijai. Of course, good morning everybody. Lena Steng from DG. Labrīt visiem! Pārstāvu DJ Grow. Vispirms runājot par gala termiņu, es atvainojos par to, taču mēs vēlējāmies uh, veltīt pietiekuši daudz laika, lai izvērtētu šos jautājumus, un tie pašā laikā, ja mēs būtu iesnieguši to saulēcīgi, tad, eh, ja kurā gadījumā tas būtu bijis eh, par vēlu, mēs vēlējāmies, eh, lai jaunās iestādes būtu jau optimāli sākušas darbu, un tādēļ arī novēlojāmies. Es tiešām piekrītu uh, runātājiem, kas teica, ka tas ir ļoti, tā ļoti svarīga nozare, ka tas ir ļoti svarīgi arī sabiedrībai. Galvenais eh, jautājums, eh, kas tik vairāk kārt pieminēts, bija par to, ka ir jāsaglabā šī sistēma un jāredz ilgtermiņa perspektīva. Ilgtspējībai ir vairākas dimensijas eh, Pirmkārt, jau operatoriem ir jābūt rentabliem, tiem ir jākalpo tirgumu un jābūt um, saskaņā ar patērētāju vajadzībām, lai nodrošinātu to, ka tiešām jānodrošina tas, lai ietvers uh, ļaut viņiem to darīt. Nodarbināt uh, darba devējiem arī ir jāatbilst uh, mūsdienu prasībām un jāsako līdzi e, notikumiem, jo tirgus e, ļoti ātri mainās un tas var pārcelties uz citurieni. Un e, arī no nodokļu viedokļa tam ir jābūt pielāgoties spējīgam. Runājot par nodarbinātību, te parādās dalībvalstu kompetence, un te ir diezgan liela subsidiaritāte, tātad uh, Tieši dalībvalstis eh, nosaka nodarbinātības eh, nosacījumus, eh, proti atļauja, kas tiek izsniegtas, arī ir atrunātas tiesību aktos no tāda viedokļa, ka tur ir kompetentas dalībvalstis. Runājot par strīdu izšķiršanu tiešsaistē un alternatīvu strīdu izšķiršanu ir skaidrs, ka katram operatoram ir jābūt to strīdu šķiršanas mehānismam. Un arī visiem regulātoriem būtu jāietver eh, tāds eh, mehānisms, kurā tiktu skatīti um, patērētāju, eh, skatīs patērētāju sūdzības. Un, um, protams, arī direktīva pat par sevi jau ir ieviesusi šādas rekomendācijas, taču tieši konkrētāk runājot par šo ADR un ODR strīdu šķiršanu, šie, protams, ir ļoti svarīgi jautājumi, kas ir jāuzsver arī šeit. Mēs eh, runājot eh, par eh, iepriekš, uzklautie, iepriekš uzklausītajiem komentāriem, varam teikt to, ka Turpmākās iniciatīvas, protams, pavadīs arī ietekmes novērtējums, un es ceru, ka tas uh, apvienās jūsu vajadzības uh, un atspoguļos uh, pašreiz rīcībā esošo informāciju un zināšanas un nozares speciālistu vērtējumu. Es domāju, ka sevišķi neaizsargātākajiem patērētājiem ir jābūt tādā pozīcijā, lai viņiem tiktu nodrošināt šie pakalpojumi, lai paku sūtīšana uz ārzemēm būtu um, rentabla ne tikai lielajiem uzņēmumiem, bet arī MVU un individuālajiem um, patērētājiem. Tāpat pieeja saziņai ir ļoti svarīga vērtība, kuras uh, īstenošana ir jānodrošina. E-pakalpojumi Un um, iepirkšanās internetā ir ļoti svarīgs uh, uh, aspekts, jo nevienmēr cilvēki var braukt tālu līdz uh, lielveikaliem, lai iepirktos tur. Tādēļ šie e-pirkumi ir ļoti svarīga dzīves sastāvdaļa daudziem cilvēkiem, un pieeja šiem pakalpojumiem ir jānodrošina. Kā jau teicu, mājā mums būs iniciatīva par šo priekšlikumu, Un visbeidzot, uh, mēs uh, ļoti cieši sekojam uh, notikuma attīstībai, neesam vieni, jo ar mums sadarbojas arī nacionālajie regulātori un EGP struktūras, kas nodrošina to, lai būtu ilgspējība, lai būtu aktuāls atbildes uz reālo situāciju, kā, ar kādu saskaras patērētāji šobrīd. Uh, un tādēļ mēģinām rast risinājumus uz šiem jautājumiem un izaicinājumiem. Paldies! Thank you! Paldies! Termiņš grozījumiem ir 22. mārts šķiet. Vai man taisnība? Nu, un cerams, ka varēsim panākt arī labu kompromisu un labu balsojumu, kas šķiet notiks 24. maijā. Vismaz šobrīd tā tiek aplēsts. Nu šķiet, ka ar to arī būsim noslēguši jautājumu. Paldies Lūsijai, paldies visiem, ir jau gandrīz pusviens. Un aicinu visus atgriezties atkal zālē trijos, eh, kad eh, uzklausīšana par eh, šaujamieročiem. Paldies visiem un jauku pārtraukumu!